daudziem upuriem. To es šorīt lasīju, ka pat 100 tūkstoši cilvēku varētu būt gājuši bojā šajā ļoti postošajā zemstrīcē. Tas tiešām ir briesmīgas ziņas. Mēs varam tikai cerēt, ka Eiropas Savienības humanitārā palīdzība eh, sasniegs tos, kuriem tā ir visvairāk vajadzīga. Nākamnedēļ plenāra sēdē mēs eh, noteikti arī runāsim par šo briesmīgo zemstrīci un tās eh, briesmīgajām sekām Tagad gribētu jautāt, vai varam pieņemt darba kārtību šai sēdēji. Ja neviens neiebilst, tad es varu tad es pieņemu, ka darba kārtība var tikt pieņemta. Gribētu norādīt, ka 11.30 beigsies mūsu parastā sēde, un 11.30 mēs turpināsim kā darba grupa, kas uh, skatīs Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu jautājumu. Un šis būs, uh, um, tā būs sēde, kas būs slēgta sēde. Visi komitejas biedri ir laipni aicināti, jo īpaši tie, kas piedalās darba grupā. Šī būs pirmā oficiālā darba grupas sēde, un uh, tagad ir pieņemts arī dalībnieku skaits dalībnieku saraksts, kas ietilps šajā grupā. Vēl viens paziņojums, kas ir saistīts ar komisāru uzklausīšanām. Visi no jums droši vien uh, ir piedalījušies augstā, augstās pārstāvis uzklausīšanā, Katrīnas Eštons uzklausīšanā, kas notika pirmdien, un visi droši vien sekojāt šai uzklausīšanai ārlietu komiteja ir nosūtījusi parlamentu priekšsādētājiem vēstuli par šo uzklausīšanu, bet ko mēs mūsu apakškomitejā varam darīt? Mēs 25. janvārī mūsu sēdē varēsim apspriest mūsu darba veidu, kā mēs sadarbosimies ar augsto pārstāvi. Protams, ka ir svarīgi vienoties par iestāžu nolīgumu, un mēs nevēlamies uh, nekādā veidā vājināt vai vilcināt šo procesu, bet es domāju, ka varbūt vajadzētu sastādīt vēstuli augstajai pārstāvēji, kurā mēs varētu minēt uh, to, kādā veidā mūsu apakškomiteja vēlētos veidot sadarbību ar viņu un viņas dienestiem. Otrais punkts darba kārtībā - priekšādātāja paziņojumi. Gribētu runāt varbūt īsāk nekā pagājušais, bet tik daudz lietu ir noticis kopš pagājušās sēdes, ka man ir uh, zinām paziņojumi jums jāsniedz. Bija mierīga protesta demonstrācija Maskavā uh, vecgada vakarā, un viens vien, tātad eh, Ludmila Aleksējeva, kas ir Saharau balvas saņēmēja, tika arestēta šajā uh, demonstrācijā. Tātad uh, Ludmila Aleksējevai uh, tika pievērsta liela uzmanība pirms tam. 50 cilvēki tika arestēti vecgadu vakarā, un viņu vidū bija arī šī te uh, 82 gadus vecā Aleksējevs kundze. Viņa devās uz policijas iecirkni un prasīja, lai visi tiktu atlaist brīvībā no apcietinājuma, bet uh, tā vietā policija arestēja arī Aleksējevs kundzi, kas, uh, es domāju, nekā labu neliecina par Maskavas policiju. 1 janvārī parlamenta priekšsādētājs stingri nosodīja Aleksējus kundzes arestu un prasīja, lai visi aizturētie tiktu atlaist brīvībā. Un tas noteikti ir labi, ka priekšsādātājs to darīja, jo tā bija ļoti ātra reakcija. Pārsvārdu par Ķīnu. Jūs droši vien visi zināt, ka ļoti svarīga rezolūcija par cilvēktiesībām Ķīnā tiks drīzumā skatīta. Uh, Un eh, tas ir saistīts ar Links Jumbo, kas ir intelektuāls Ķīnē, viņam ir piespriezt 11 eh, gadu nāves sots, jo viņš ir eh, strādājis pret Ķīnas valsts interesēm. Pat tādā revolucionārā veidā. Un uh, Tas ir viens pāns, kas šeit tika izmantots, un tas bieži tiek izmantots pret uh, cilvēktiesiem aktīvistiem Ķīnā. Un šis te jautājums noteikti mums ir jāskata arī šo uh, te gadījumu, un visas represijas pret cilvēktiesību aizstāvjiem ir nosodījis parlamentu priekšsēdētājs. parlamenta priekšsādātājs Buzeks ir nosūtījis vēstuli Ķīnas vēstniekam Briselē. Un tagad uh, par kaut ko, ko es iepriekš nezināju. Tas ir jautājums par uiguru patvērumu meklētājiem, kas ir piespiedu kārtā nogārdāti no Kambodžas atpakaļ Ķīnā. Kāpēc es pieminu šo jautājumu? Tas ir ļoti nopietns jautājums, bet gribētu arī norādīt uz to, ka ir ietver nolīgums starp uh, Eiropas Savienību un Kambodžu, kas tika parakstīts 1997. Uh, gada um, aprīlī, un šajā nolīgumā ir klauzula, kas uh, ļauj tā ieviešanu uh, iesaldēt, jeb apturēt, un es ceru, ka visi kolēģi pievērsīs uzmanību šai, šim uh, jautājumam, jo Uiguru patvērumu meklētāju liktenis, uh, viņi varētu būt uh, bīstamā situācijā, viņu dzīvībai varētu draudēt briesmas, kamēr, tagad, kad viņi atgriezies Ķīnā. Vietnamas uh, mūķēnis un mūki ir um, apmeklējuši parlamentu. Uh, Mēs uh, esam snieguši viņiem atbalstu, jo viņi ir saskārušies ar represijām, cilvēktiesību uh, aktīvisti. Uh, Tātad cilvēktiesību grupa parlamentā sekošai situācijai un kopš decembra nav bijuši vārdarbīgi uzbrukumi klosteriem. Un izskatās, ka pēc šī apmeklējuma uh, viņiem e, ir tagad iespēja brīvi darboties. Es nezinu, vai e, Eiropas Savienība ir kaut ko palīdzējusi šajā situācijā, bet viņiem noteikti ir vajadzīgs mūsu atbalsts. Tagad steidzamības jautājumi, kas tika pieņemti 2009. gada beigās saistībā ar cilvēktiesībām. Uh, Pirmkārt um, bija steidzamības rezolūcija par Azerbaidžānu un uh, izpausmas brīvību šajā valstī. Kas tad ir noticis kopš šīs rezolūcijas pieņemšanas un pirms, pēc šiem plenārsēdz debatēm? Uh, parlaments uh, gribēja atbalstīt divus internet dienas grāmatu autors, kas bija saskārušies ar represijām. Uh, Tagad eh, viņi ir eh, iesnieguši apelāciju pret savu spriedumu. Tas notika īsi pirms Ziemassvētkiem. Un eh, apelācija ir atlikta līdz janvārim. Šie cilvēki joprojām atrodas apcietinājumā, un tomēr nav lielas cerības, ka šis spriedums tiks mainīts apelācijas tiesā, bet mēs noteikti centīsimies panākt, lai šie cilvēki tiktu atlaist brīvībā. Un pavisam īsi vēl divi jautājumi. Pirmkārt, Uganda. Parlaments pieņēma rezolūciju, kurā tika nosodīta, nosodīts Ugandas eh, homoseksualitātes likums, kas tika pieņemts 2009. gadā. Mēs gribējām panākt, lai Uganda nepieņemtu šo likumu. bet um, tagad ir uh, zināmi signāli, kā vietējie likumdevēji varētu apturēt šī likuma pieņemšanu, un tikko man sekretārs saka, ka vakar tika atsaukts šis uh, likums, līdz ar to es varu teikt, ka mūsu rezolūcija kaut ko ir panākusi. Noteikti, ka Tas nebija vienīgais iemesls, kāpēc uh, likumdevēja mainīja savas domas, bet uh, rezultāts katrā ziņā ir pozitīvs. Visbeidzot, Kongo Demokrātiskā republika. Parlaments pieņēma uh, rezolūciju par Kongo Demokrātisko republiku. Tur bija runa par uh, mm, vardarbīgiem uzbrukumiem un citiem cilvēktiesību pārkāpumiem šajā valstī. YK missio MONUK. ANO misija MONUK. tukemaan uutta operaatiota. Tātad MONUK misija atbalsta jaunu operāciju, kuras mērķis ir atbalstīt civiliedzīvotājus, kas saskars ar represijām. Tātad Monuk strādā, lai aizsargātu civiliedzīvotājus, bet mēs noteikti vēl runāsim vēlāk pavasarī par situāciju Kongo, jo tur ir bijuši dažādi citi cilvēktiesību pārkāpumi, piemēram, masveida izrarošanas, kas tiek vērsts pret sievietēm. Uh, Noteikti vēl runāsim par šo jautājumu. Vai deputātiem šobrīd kaut kas būtu sakāms, vai kāds vēlas izteikties par kādu steidzamu vai šobrīd ļoti aktuālu jautājumu? Ja nē, tad mēs varbūt varētu pāriet pie trešā darbkārtības punkta. Mūsu vidū šeit ir Spānijas prezidentūras pārstāvji, un mums būs viedokļu apmaiņa ar prezidentūras pārstāvjiem par Spānijas prezidentūras programmu cilvēktiesību un demokrātijas uh, jomā. Pie mums ir ieradies uh, ārlietu ministrijas uh, cilvēktiesību nodaļas uh, vadītājs un arī Amnesty International pārstāvis. Uh, un viņš vada Amnesty International Eiropas Savienības departamentu. Un šeit viņš pārstāv cilvēktiesību un demokrātijas tīklu, kas ir lielisks partners mūsu darbā pret cilvēktiesību pārkāpumiem. Vispirms Gverdaro kungam vārds. Vispirms gribu jūs sirsnīgi šeit sveikt. Jums ir ļoti nopietnas uzdevums, jo jūs skatāt uh, tādas lietas, uh, uh, kas ir ļoti svarīgas ļoti sarežģītos apstākļos, jo notiek dažādas izmaiņas. Arī Austrā pārstāve sāks strādāt, arī prezidentūras darba veids mainīsies. Man interesētu, kā jūs rīkosieties šajā te pārejas periodā līdz ar visām šīm izmaiņām. Mēs, protams, labprāt jums palīdzēsim, kā vien tas ir mūsu spēkos. Spānija vadīs kohom sēdes vismaz eh, jūsu prezidentūras laikā vēl, bet lūdzu, Klarel kungs, jums vārds. Droi, distinguidos miembros del Parlamento Europeo. Eh, esiet sveicināti, godējumie parlamenta deputāti. Man ir liels prieks uzstāties jūs priekšā. Eh, ceturto jau reizi pēc savas iestāšanās Eiropas Savienībā Spānija īsteno rotājošo Eiropas Savienības prezidentūru. Un šoreiz, bez šābām, tas ir īpašos apstākļos jo iepriekšējais prezidentūras notika citā formā. Šis brīdis ir ļoti būtisks Spānijai, Eiropai un visai starptautiskajai sabiedrībai kopumā. Pirmkārt, vēlos sacīt, ka šis ir ļoti svarīgs brīdis Eiropai un attiecīgi arī Spānijai, ņemot vērā tās izmaiņas un pārējais periodus, ar kurus mēs eh, saskaramies. Lisabonas līguma stāšanās spēkā Eiropai ir piešķīrusi nepārtrauktību, kas eh, nodrošina tās darbību eh, konsekventumu un nepārtrauktību laikā. Mēs dzīvojam eh, pārējas eh, izmaiņu un zināmas neskaidrību laikmetā. Tomēr šai ļoti eiropeiskai un proeiropeiskai valstī ir ārkārtīgi eh, nozīmīga loma nākotnes Eiropā, 21. gadsimta Eiropā. Otrkārt, Spānija īsteno savu prezidentūru ļoti būtiskā brīdī visai starptautiskajai sabiedrībai. Situācijā, kad pasaulē valda bezdarbs, cīņa pret ekonomisko krīzi un klimatu pārmaiņām. Un tās viss ir dažādas perspektīvas vienai realitātei. Un tas mums eh, rada dažādas perspektīvas cilvēktiesību attīstības jautājumiem pasaulē. Tāpēc mums ir jābūt aktīvākiem. Ņemot vērā šo sarežģīto realitāti, nākamie seši mēneši Spānijai būs liels izaicinājums, kura laikā var rasties e, daudzas izd iespējas un izdevības, kas Spānijai ir jāizmanto. Ir jādod impulss ekonom ekonomikai, lai Eiropa kļūtu vēl jo nozīmīgs spēlētājs cilvēktiesību ziņā pasaulē. Tuvāko sešu mēnešu laikā pakāpeniski Eh, jaunajā situācijā mēs veidojam eh, Eiropas ehm, ārpolitiku jaunās augstā pārstāv baronis Saštonas vadībā. Un bez šaubām tādā vai citādā veidā, neno, eh, neapšaubāmi, šī politikas daļa būs ārkārtīgi būtiska. Eiropas politikā. Un šajā kontekstā Spānija E, domā un gatavojas strādāt pie jaunas perspektīvas cilvēktiesību e, aizstāvības ziņā un esam iecerējuši veidot jaunas uh, politikas un jaunas normas uh, cilvēktiesību aizsardzībā. Un tāpēc Spānijas prezidentūras pri prioritātes cilvēktiesību ziņā Eh, šī pusgada laikā ir iestrādātas eh, esošajās vadlīnijas. Mēs ne, ne, nevēlamies eh, paplašināt un inovēt šīs darbības, bet tās nostiprināt un veidot pievienoto vērtību. Sešu mēnešu laikā prezidentūras mērķis būs konsolidēt transversalitāti un Eiropas Savienības politiku cilvēktiesību ziņā. Daudzie dažādi instrumenti, kas ir mūsu rīcībā šim nolūkam, kalpo kā vadlīnijas, eh, palīdz veidot dialogus un saskaņotas darbības fórumos, taiskaitā apvienoties nācijās un, un citos, kas viens otru papildina. Gala rezultāts, ko mēs vēlamies sasniegt, nevar tikt ierobežots eh, tikai ar labiem nodomiem. Uh, Eiropas Savienībai noturīgi un saredzamā veidā jānodrošina redzami rezultāti. Un tāpēc mums ir nepieciešami precīzākas zināšanas un izpratni par vadlīnijām gan mūsu vēstniecībām un Eiropas Savienības delegācijām, gan pilsoniskai sabiedrībai un iespējamajiem cilvēktiesību pārkāpumu upuriem. Un šajā sakarā mēs turpinām iepriekšējās lieliskās Zviedrijas prezidentūras darbu eh, tajā struktūrā, ko mēs saucam iniciatīvu par vadlīnijām. Tāpat arī mēs vēršam īpašu uzmanību konkrētiem eh, cilvēktiesību pārkāpumu gadījumiem, kas notiek trešajās valstīs. Un tāpat arī mēs vēlamies izmantot CERCOM darba grupu cilvēktiesībās kā galveno fórumu, lai veidotu dialogu starp 27 valstīm ļoti ciešā sadarbībā ar padomu sekretariātu un komisiju, apzinoties to, ka pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā šī aktivitāte paužas, ka uh, ir iestrādāta arī augstās uh, polit, uh, ārlietu augstā pārstāvā Barneses Aštonas uh, kompetencē Un e, e, kom notiek e, ikmēneša diskusijas un darbības, kas arī tiks veidotas tuvāko sešu mēnešu laikā, būs veltīts šim mērķim. Mēs aicināsim piedalīties kom cilvēktiesībā apakškomitejas priekšsēdētāju Hautels kundzi, lai varētu viņi iepazīties ar kom diskusijām, kas notiek regulāri. Tāpat arī būs nepieciešams turpināt ciešā sadarbībā ar mūsu vēstniecībām un delegācijām, kas strādā ārpus Eiropas Savienības. Tomēr mēs varēsim sasniegt savus mērķus tikai ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvju integrēšanu, kas inspirē Eiropas Savienības darbības cilvēktiesība aizstāviešanā pasaulē. Mēs esam iecerējuši turpināt eh, Eiropas Savienības eh, izstrādātās vadlīnijas šajā jomā, un pirmkārt eh, mēs esam īpaši no, nolēmuši cīnīties pret nāves sodu, otrkārt pret pazemojošo izterēšanos, Eh, treškārt, eh, pret bērnu iesaistīšanu kardarbībā, bērniem karavāriem. Ceturtkārt, aizstāv, eh, veicināt sieviešu tiesību. Piektkārt, aizstāvēt lesbiešu, biseksuāļu un transseksuāļu tiesības Sastotkārt, nodrošināt tiesības uz dzeramo ūdeni, septītkārt, nodrošināt tiesības eh, personām ar ierobežotām kustībām, eh, astotkārt, cilvēktiesību aizstāvju eh, aizsardzību. Mēs uzskatām, ka šī, šo cilvēku aizsardzība ir īpaši uz, svarīga. Tāpēc Mēs esam iecerējuši pārskatīt eh, dokumentus eh, ap, eh, apvienoto nāciju cilvēktiesību padomē, lai varētu aicināt nosodīt vissmagākos cilvēktiesību pārkāpumus pasaulē. Cīņa pret nāvisodu, kā jūs zināt, 2008. gadā tika pasludināta kā Spānijas valdības vadītāja prioritāte. Un tādējādi šis temats ir iesau, iekļauts eh, pārunu tematos praktiski visos divpusējos kontekstos, kas ir notikuši Spānijai ar trešajām valstīm pēdējā, eh, pēdējā laikā. Eh, kā pierādījums tam, cīņa pret, par nāvisodu atcelšanu ir viens no prioritāriem uzdevumiem pašreizējā prezidentūrā Spānija ir organizējusi semināru par nāves sodu arā pasaulē, e, kurā piedalījās gan žurnālistu, gan e, ties, e, tieslietu, gan citu jomu pārstāvi kuru noslēgumā tika pieņemta Madrīdas deklarācija. Vēl nes, nesenā pagātnē ir izveidots jauns pasākums, lai varētu apvienot būtiskas per, personības šajā jomā un veidot dialogu. Mēs E, mēģinam veidot dialogu ar valdībām, kuru valstīs ir nāves sots e, palicis iestrādāts krimināla kodeksā. 9. oktobrī pagājušajā gadā tika iecelts koordinators cīņai pret nāves sodu un izveidot īpaša mis e, misija. Šajā matā ir iecelts Rafaels Baņa, kurš ir piestiprināts Spānijas ārlietu ministrijai. Viņai ir skaidrs skaidra misija un skaidrs mandāts e, cīņā pret nāvis sodu papildus. Viņa darbs, e, viņa zināšanas neapšaubāmi būs ļoti noderīgas e, daudzajās darbībās, kas ir paredzēts Eiropas Savienībā cīņā pret nāvis sodu. Tāpat arī Spānija vēlas stiprināt visus starptautiskos un nacionālos pūliņus cīņā pret nāvis sodu. Eh, vadoties uz Eiropas Savienības izstrādāto um, ārpolitikas vadlīnijām. Eh, Spānijas ārlietu ministrs ir paudis uh, savu interesētību strādāt šajā jomā. Tāpat arī mēs esam domājuši par iespēju iekļaut juridiskos ekspertus, uh, lai skatītu da, iespējas eh, risināt šo jautājumu dažādās divpusējās un daudzpusējās attiecībās. Tāpat arī ir runāts par iespēju nākotnē izveidot juridiskās izvērtēšanas un finansiālas atbalstīšanas mehānismu eh, tām personām, kas trešajās valstīs ir tikušas notiesāts ar nāvis sodu. Eh, tāpat vadlīnijās, kas tika aktualizētas 2008. gadā, Eiropas Savienība paveiks divas būtiskas darba jomas, gan ar divpusējiem kontaktiem no Eiropas Savienības puses, gan citos veidos. Pirmais no tiem ir rezolūcija, kura tiks eh, prezentēta apvienotajās nācijās par nāves soda moratoriju. Šī rezolūcija ir vēl viens solis uz eh, priekšu. Eh, pēc eh, vairākiem dokumentiem, kas ir pieņemti apvienotajās nācijās 2007. un 2008. gadā. 2010. gads būs kā būtisks gads Eiropas Savienībai, ir jāprot izspēlēt pareizi savas kārtas, veidojot ambiciozu un pragmatisku tekstu, uh, kuru parakstītu visas valstis, kuras atbalsta šo šādu rezolūciju. Eiropas Savienības nākamā prezidējušā valsts būs Beļģija, un kopā ar to mēs gatavojam savlaicīgu un agrīnu stratēģiju, lai varētu atbalstīt šo stratēģiju. Un tāpēc jau pirmajā kom sanāksmē, kura notika. Uh, notika 12. un 13. janvārī. Mēs apspriedām šos jautājumus, un tajās piedalījās arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Uh, Tāpat arī mums ir jādomā, kā mēs darbosimies pret atsevišķām destruktīvām attieksmēm no vairākām valstīm. Un paralēli un papildinot šo, mēs stiprināsim divpusējos Eiropas Savienības divpusējos kontaktus ar tām visām valstīm, kurās ir iespējams panākt pozitīvas izmaiņas, lai pasniegtu de jure vai de facto moratoriju par nāves sodu izmantošanu. Un tas viss ar gala mērķi pilnīgi aizliegt nāves sodu piemērošanu pasaulē. Šai pasaulē Šim jautājumam ir jākļūst par nekavējošu mērķi tad, eh, tajos gadījumos, kad ir iesaistītas personas ar eh, psihiskiem traucējumiem, nepilngadīgas personas un stīvietas stāvoklī. Tāpat arī ir jācīnās eh, pret tādiem nāvisodu izpildīšanas veidiem, kas ir pazemojošas vai spīdzinojošas, kā piemēram nometāšana akmeņiem, kas diemžēl ir praksa izplatīta vairākās valstīs. Un eh, to mēs esam norādījuši ar vadlīnijās, lai varētu intensificēt eh, apzināšanas kampaņas, kuras jau ir uzsākušas iepriekšējās eh, prezidentūras. Tāpat arī ņemot vērā visus dialogus un konsultācijas, kas notiks nākamā pusgada laikā. Uh, Eiropa ir strādājusi, lai varētu aicināt ratificēt otro papildu protokolu starptautiskajam nolīgumam par politiskajiem pilsoņu eh, tiesībām, kas aicina eh, pilnībā aizliegt nāviso. Tāpat arī, ja mēs vēlamies vērst eh, uzmanību uz konkrētiem gadījumiem, kuros tieks E, kur tiek piemērot gadījumos, kad ir redzama skaidra cilvēktiesība e, pārkāpšana. Un mēs redzam, ka e, ir gadījumi, kuros nāvis sots ir motivēts ar politiskiem Eh, motīviem, vai arī nepastāv moratorijas šādam soda eh, veidam. 24. un 26. februārī Ženēvā notiks 4. pasaules kongress cīņā pret nāvisodu, ko organizē pasaules koalīcija cīņā pret nāvisodu. Un mēs vēlējāmies šo e, notikumu, šo pasākumu iestrādāt kom darba kārtībā, lai arī mūsu pārstāvji būtu uz vietas visaugstākajā līmenī. Tas būs Tas veidos iespēju nosko, nos, nosūtīt skaidru vēstījumu gan valdībām, gan pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Spānijas gadījumā e, mūs pārstāvēs e, valdības vadītājs Jose Luis Zapatero, kurš piedalīsies kongresa atklāšanā e, spiedzināšanas un nehumānas vai degradējošas, pazemojošas izturēšanās pieļaušana pārkāpja pamatbrīvības E, un šāda izturēšanās ir pilnīgi neattaisnojama. Tomēr e, tikai nedaudzas e, valstis pasaulē var paziņot, ka ir pilnīgi brīvas no šīm nelaimēm, no šādas izturēšanās. Mums ir jācīnās pret šādiem notikumiem, kā arī to efektīvu iznīdēšanu un vajāšanu. Un cīņa pret spīdzināšanu un eh, degradējošu iztur, izturēšanos ir viena no Spānijas valdības prioritātēm, un tas arī izriet no apvienoto nāciju konvencijām pret spīdzināšanu, nehumānu un degradējošu izturēšanos, kā arī cīņu pret terorismiem, eh, ko, arī kuru gadījumā ir jāpatur spēkā cilvēka tiesība aizstāvēšana. Tāpēc mums ir jādomā jau par esošiem eh, instrumentiem mūsu rīcībā, lai mēs varētu ieviest praksē vadlīnijas, kas ir iestrādā, izveidots Eiropas Savienībā pret spīdzināšanu, un lai mēs varētu nākt klajā ar publiskiem paziņojumiem augstās pārstāvis vārdā un visos gadījumos, kur tas ir nepieciešams. Tieši tāpat ir, ja mēs šo tematu turpināsim iestrādāt dialogos, konsultācijās un stiprināsim kontaktus ar apvienoto nāciju pret spīdzināšanas komiteju, un cīnīsimies pār spīdzināšanas pilnīgu aizliekšanu, risināsim šo jautājumu Eiropas padomē, lai mēs visus mehānismus varētu padarīt maksimāli efektīvus. Spānija ir ratificējusi papildu protokālu konvencijai pret spīdzināšanu un ir neatkarīgais eksperts, eh, Spānijas pārstāvis, kurš ir nomainījis iepriekšējo Spānijas ekspertu. Tāpat arī Spānija ir izveidojusi savu nacionālo mehānismu e, spīdzināšanas e, novēršanai savu ombudu un arī citus pasākumus kā arī savu nacionālo cilvēktiesību plānu. Mēs veicināsim eh, universālu pievienošanos šim protokolam, aicinot organizēt debates eh, un pieņemt nacionālos modeļus spīdzināšanas novēršanai. Spānija ir atbalstījusi īpašā pārstāvja mandāta izveidošanu cīņai pret uh, vardarbību pret bērniem. Eh, pēdējā kom eh, šī pārstāve Marta, San, Marta Santos piedalījās, un mēs varējām iepazīties ar dinamiku, mērķiem un viņas, da, viņas darba izaicinājumiem. Spānijas prezidentūras laikā Eiropas Savienība eh, atbalstīs cīņu pret vardarbību pret bērniem, un mēs tur strādāsim ciešā, ciešā sadarbībā gan ar Eiropas Savienību, gan ar apvienotojiem nācijām šajā jomā. Eiropas Savienībā mēs izmantosim dažādos eh, instrumentus, kas palīdz veidot eh, vadlīnijas cīņā pret vardarbību pret bērniem, lai varētu praksē efektīvi ieviest stratēģijas valstīs, desmit valstīs, eh, pilotvalstīs, kas ir izvēlētas, un šim nolīkumam mēs aicināsim uzsākt koordinētu un konsekventu darbu ar visiem spēlētājiem šajā jomā, veicinot un iztenojot sadarbības prakses arī citās jomās, kas varētu uzlabot bērnu situāciju, kas ir tikuši pakļauti pakļauti e, pārkāpumiem, vardarbībai, e, fiziskas e, vardarbības, piespiedu darbu vai citā veidā. E, plašākā ietvarā runājot par bērnu tiesību aizstāviešanu, šī rotējošā prezidentūra vēlas īpašu uzmanību pievērst e, bērnu karavīru situācijai. Arī šeit mēs saskaramies ar nozīmīgu instrumentu, kas ir vadlīnijas par bērniem, kurus ietekmē bruņot konflikti. Mēs turpināsim rīkoties saskaņā ar e, vadlīnijām, ko piedāvā šis dokuments, un konkrētāk mēs koncentrēsim savu darbību 19 valstīs, kas mums ir zināmas iepriekšēju notikumu priekšlikuma rezultātā. Tāpat arī mēs īpaši pievērsīsimies dzimumu perspektīvai bērnu tiesību pārkāpumu gadījumā, kad tiek iesaistīti bruņotos konfliktos. Meitenes bruņotos eh, konfliktos ir ļoti bieži upuri seksuālajai agresijai. Tāpat arī ļoti bieži eh, abu dzimumu bērni pavada militārās vienības, un tas veido uh, Eh, situāciju, kas ir vienlīdzīga iesaukšanai armijā un eh, ieroču pielietošanai. Manas valdības prezidents jau ir vairākas reizes paziņojis to, ka eh, spā, rotējošās prezidentūras, Spānijas prezidentūras divas, divas pamatlīnijas ir cilvēktiesība aizsardzība un vienlīdzība. Tāpēc vienlīdzība ir askas un uh, uh, vadmotīvs, kas izpaudīsies visās darbībās. Eiropa ir uh, bijusi vedošajā lomā cīņā par vienlīdzīgām iespējām. Uh, ārpusē šis apgalvojums uh, var tikt skatīts uh, arī palīdzības attīstībai gaismā, lai varētu veicināt uh, Eh, dzimumu vienlīdzību un cīņu pret diskrimināciju dzimumu dēļ. Eh, Eiropā eh, šo identitātes pazīmi norādā pilnīgi visās divpusējās attiecībās un fórumos. Spānija ir to darījusi arī, kā vien, zinām, kā vienu no savām nacionālās identitātes pazīmēm, un tā ir Eh, kļuvusi par prioritāti Spānijas valdības viceprezidentai Marijai Fernandes de la Vegas, eh, tāpat arī Spānijā ir izveidota vienlīdzības ministrija. Tāpat ir veikti nacionāli un institucionāli pasākumi, lai varētu nodrošināt dzimumu vienlīdzību visos sabiedrības politikas un ekonomikas līmeņos. Tāpat arī šīs iniciatīvas ietveros pirma, 2010. gada pirmajā Eh, pusgadā Valencijā notiks eh, sieviešu kongresa labākai eh, pasaulē, kurā tiks piedāvātas darbības, konkrētas darbības, kurā arī piedalīsies Āfrikas sievietes. Runātājs tiek pārtraukts, un viņam tiek norādīts, ka viņš runā mazliet pārāk ātri, lai gan tas ir interesanti. Un valdības viceprezidentes vadībā 2010. gada pirmajā pusgadā notiks eh, piektā sanāksme, sieviešu sanāksme labākai pasaulē Valencijā eh, kad tiks piedāvātas konkrētas darbības, un šajās eh, fórumos notiek pieredze apmaiņas starp Spānijas un Āfrikas sievietēm. Tāpat arī tas ir paredzēts, lai varētu piesaistīt mūs, ap, mums apkārtējošās valstis un citas Eiropas Savienības valstis šajos pasākumos. Šī rotējošā prezidentūra apvienos un stiprinās visus instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, un tādējādi mēs varēsim būt par līderiem cilvēktiesības ziņā šajā vienotākajā un saudārākā Eiropā. Runājot par uh, Eh, kopīgo ārpolitiku. Dzimumvielīdzība jau ir izveidojusi eh, savu politikas eh, sastāvdaļu. Konkrētāk runājot, dalībvalstis ir apņēmušās noteikt konkrētākas darbības jomas, kurā uzbrukumi fiziskai un morālai integritātei un sieviešu dzīvei būtu eh, nopietnas pārkāpums. 2008. gads eh, būs gads, kad tika izveid, bija gads, kad tika izveidots vadlīnijas eh, vārdarbības pret sievietēm iz, izskaušanai, tagad ir pienācis laiks to ieviest e, praksē. Čehi, Čehu un Zviedru prezidentūras laikā 27, val, 27 valstis ir rūpīgi analizējuši situācijas vietām. Šī informācija tiek e, analizēta dekom ietvaros, un šobrīd ir 88 izsmeļoši e, ziņojumi no visām valstīm, kas veido datu bāzi un darba bāzi e, turpmākajam periodam. Šī rotājošā e, prezidentūra grib iestrādāt un iz, šos uh, no š, eh, balstoties uz šī darba izveidot konkrētas apņemšanās gan no Briseles perspektīvas, gan no mūsu vēstniecība perspektīvas. Tuvākā pusgada laikā Eiropas Savienība eh, turpinās strādāt pie vadlīnijām cīņai pret vardarbību pret sievietām, izstrādājot vietējās stratēģijas šajā jomā, eh, kā arī veidojot vispārīgākas politikas eh, uzkrātās informācijas ietvaros. Tāpat arī Spānijas prezidentūra īpašu uzmanību pievērsīs Eh, to sieviešu gadījumu, kas tiek, ir tikuši pakļauts vardarbībai vai diskriminējošiem pasākumiem, īpaši uzmanību pievēršot eh, cilvēktiesību aizstāvēm, kas atrodas bīstamā situācijā. Vispārīgi runājot, Eiropas Savienība veicinās eh, dzimumu, aspekt, dzimumu līdztiesības aspektu visās darbībās, kas ir saistīta ar cilvēktiesību aizstāvību trešajās valstīs, to iekļaujot dialogos un konsultācijās ikvienu veidu kontaktos cilvēktiesību, sieviešu tiesību aizstāvības ietvaros un cīņā pret ikviena veida vardarbības izklāšanu pret tām. Spānijas prezidentūra grib vērst īpašu uzmanību tām, lai ieviestu praksē drošību, apvienoto nāciju drošības padomas rezolūciju par sievietēm drošību un dzimumu vardarbību e, konfliktu situācijās. Et, e, 1888 un citas. Un šajā sakarā es gribētu atgādināt to, ka šī gada oktobrī mēs pieminēsim desmito gada dienu, kad tika pieņemta eh, rezolūcija 1325. Mūsu prezidentūras eh, prioritātes attiecībā uz eh, dzimumlīstiesības jautājumu ir īpaši nozīmīga. No 1. līdz 12. martam šogad Ņujorkā notiks 54. sesija par sievietes sociālo un juridisko statusu un šogad ir pieņemts īpašs dokuments, lai pieminētu 15. gada dienu par sieviešu tiesībām, kad eh, Pekinā sanāca kopā 180 eh, valstu pārstāvis, lai paustu savu apņemšanos dzimumu līdztiesības ziņā pieņemot eh, darbības plānu. Eiropas Savienības prioritātes šajā sesijā ir turpināt īstenot kompromisus lai nepieļautu nevienu soli atpakaļ. 4. un 5. februārī Kadiksā notiks Eiropas eh, fórums, kurā sanāks kopā dalību valstu pārstāvji, komitejas parlamentu pārstāvji un visas Eiropas Savienības sievietes, lai varētu analizēt šos 15 pagājušos gadus un lēmtu pār jaunajām darbības veidiem eh, dzimumu līdztiesības sakarā tiesības uz nediskriminēšanu eh, dzimumu orientācijas dēļ ir viens no prioritāriem, eh, prioritāriem jautājumiem mūsu prezidentūrai. Vairākās valstīs personas ar atšķirīgu dzimumu orientāciju eh, vai dzimumu identitāti ir ļoti viegli ievainojami sociāla grupā. Šie, šie cilvēki kļūst par upuriem smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, dažkārt spīdzināšanai vissmagākajos gadījumos eh, eh, par upuri slepkavībām. Eh, Atsevišķi vairākās valstīs attiecības starp, seksuālas attiecības starp vienzimu personām uh, tiek sodīts krimināli, ieskaitot pat ar nāvis sodiem. Tas attiec uz lesbietiem, gejiem, transseksuāļiem, biseksuāļiem, un eh, viņu, ties, eh, viņu diskriminēšana ir eh, universālo cilvēktiesību pārkāpums, kā arī. E, universālā cilvēka tiesību pakta un pilsoņu tiesību pakta pārkāpums, nerunājot pat par pārkāpumiem citu dokumentu izpratnē. Tāpēc bez pārspīlēšanas gribētu teikt, ka Spānija ir kā pioniere atzītot, atzīstot eh, citas orientācijas cilvēku savienību. Eh, šodien eh, Spānijā mēs atzīstam, kā Eh, mēs atzīstam viena dzimuma pārtiesības un laulību tiesības viena dzimuma personu starpā. Katru reizi mēs aizvien labāk apzināmies, ka mēs nevaram palikt vienaldzīgi eh, saskaroties ar noziegumiem, kas tiek pastrādāti pret citas dzimuma orientācijas personām Eh, pat, ja, eh, vai vēl jo vairāk eh, saskaroties ar likumiem, kas vērsti pret šādām personām, kā tas ļoti bieži vien ir daudzās Āfrikas valstīs. Šis jautājums ir jāskata arī Eiropas kopējās ārpolitikas ietvaros. Šis jautājums ir arī iestrādāts vadlīnijās cīņai pret spīdzināšanu pār sieviešu tiesībām un citos dokumentos. Pastāv vairāki instrumenti un dokumenti Eiropas Savienības eh, rīcībā, taču uh, Tikai nedaudzos gadījumus, gadījumos tie tiek izmantoti, lai varētu aizstāvēt šo sociālo grupu. Un tas ir tāpēc, ka no vienas puses nepietiek apzināšanās par šīs problēmas eh, nozīmīgumu, un otrkārt par to, ka efektīvi netiek, nenotiek vēršanās pret šāda veida noteikumiem un cilvēktiesību pārkāpumiem vispārīgi. Tāpēc Eiropas Savienības pre prezidentūra ir iecerējusi veicināt un pieņemt eh, kom ietvaros uh, Eh, tā saucamo instrumentu kasti, kurā tiek iestrādāti eh, dokumenti, ar kuru palīdzību mēs varētu izmantot Eiropas Savienības pusi, lai varētu uzlabēt eh, citas dzimuma orientācijas vai piedarību personu situāciju dalībvalstīs. Šis pasākums un uzdevums tiks balstīts uz pasākumiem un uzdevumiem, ka jau ir īsti individuāli veikušas citas dalībvalstis, kā piemēram Zviedrija, Nīderlanda vai apvienotā karaliste. Un, lai, un, un, lai um, šos uh, darba instruments, tā sakot, uh, saskaņotu, prezidentūra turpinās uh, organizēt uh, um, darba grupas sanāksmēs par seksuālās orientācijas jautājumiem. Mēs izstrādāsim rokasgrāmatu, ko izmantos ES institūcijas, dalību valstu uh, vēstniecības nevalstiskās organizācijas. Uh, runājot par rīcību startautiskajā līmenī, prezidentūra vēlas paturēt prātā 2008. gada deklarāciju ANO ģenerālajā asamblējā, ko atbalstīja 67 dalībvalsts. Tā ir vērsta uz homoseksualitātes dekriminalizēšanu visā pasaulē. Un uh, Beļģija uh, ir arī viena no uh, prezidentūras trio uh, valstīm, kurā valda līdzīgi uzskati uh, kā Spānijā. Uh, Mēs vēlamies kopīgi 2008. gada deklarācijas e, palīdzību izveidoto virzību turpināt. Pado, e, cilvēktiesības padomes sekretariāts, ANO e, sekretariāts cilvēktiesību jautājumos un e, ES institūcijas sadarbosies lesbiešu, geju, transseksuālu tiesību veicināšanā. Par to varam arī pateikties augstai komisārei Pilais kundzei un viņas personīgai uh, iesaistē šo jautājumu risināšanā. Eh, diemžēl. Un šajā kontekstā ārlietu ministrija kopīgi ar mūsu vienlīdzības ministriju, eh, Katalonijas ģeneralitāti un citām eh, cilvēktiesību aizstāvjus organizācijām ar eh, Norvēģijas, Nīderlandes un citu valdību atbalstu. Jūnijā Barcelonā organizēs pirmo starptautisko konferenci eh, par transdzimumu, transpersonu tiesībām. Runājot par citiem jautājumiem, kas ir iestrādāti cilvēka tiesību jomā, ir tiesības uz piekļuvu dzeramajam ūdenim. Pēdējo gadu uh, gaitā šis jautājums ir apspriests apvienotās nācijās, un Eiropas Savienība ir bijusi eh, ļoti eh, klāt nēsoša bieži apspriežot šīs situācijas, un ir nepieciešams iesaistīties daudz vairāk un proaktīvā veidā no dalību valstu puses šī jautājuma risinā, risināšanā. Uh, Šis jautājums ir saistāms ar ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību izmantošanu. Tas ir loģisks turpinājums aktīvajiem pūliņiem, ko šobrīd pieliek Spānija un Vācija, lai varētu īsten, eh, eh, palīdzēt īstenot šīs tiesības dažādos aspektos. Šī pusgada laikā Spānijas prezidentūra ir iecerējusi atbaldīt eh, atbalstīt neatkarīgās ekspertas Katalīnas Dabokerkas darbu, Eh, kura skaidros 27 valstīm eh, konkrēto saturu eh, savam mandātam. Tāpat arī prezidentūra mēģinās veidot reģionālo stratu, atbalstīt reģionālo stratēģiju, lai šo tēmatu varētu risināt 15. apvienoto nāciju konferencē. Vēl viens mērķis ir veidot eh, padomes deklarāciju, kas atzīst un piemin pasaules ūdens dienu, kas notiks 22. martā. Kā to eh, arī mēs esam pauduši iepriekš. Eh, Invalīda aizsardzība ir vēl viena Spānijas prezidentūras uh, prioritātes. Spānija atbalsta kopā ar iepriekšējām prezidentūrām Čehijas un Zviedrijas sarunas, eh, kuru beigās mēs pieņēmām lēmumu no Eiropas Savienības puses pievienoties apvienoto nāciju deklarācijai par invalīdu tiesībām. Mēs eh, pēc eh, ļoti, ļoti reizēm pat nokaitētām sarunām nonācām pie Eh, pie secinājumiem un slēdzieniem, un Eiropas Savienība eh, pieņem un pievienojas blokā pie, tam, ko mēs domājam par devējiem par pirmo konvenciju. Tā ir eh, kurai Eiropas Savienība ir pievienojusies blokā. Ir vēl divi svarīgi stoļi jāspēr, lai sasniegt mūsu mērķus. Uh, mēs atbalstīsim konvencijas ratifikāciju no to valstu puses, kas to vēl nav izdarījušas. Tāpat laikā mēs e, darbības uzvedības e, kodeks e, projektu iesniegsim koho grupai, kas palīdzēs konvenciju īstenot praksē. Kā jūs teicat prezentācijas sākumā, mums jānodrošina, ka mēs pievēršam uzmanību arī atsevišķiem cilvēktiesību pārkāpumu gadījumiem. Prezidentūra vēlas e, turpināt ES aktīvu darbību šajā jomā. Pastāv vadlīnijas attiecībā uz cilvēku e, tiesību aizstāvju aizstāvību un esam pārliecināti par šī jautājuma svarīgumu gan strateģiskā līmenī, gan arī atsevišķos gadījumos. Mums ir vairāk jāiesaist cilvēktiesība aizstāvi mūsu cilvēktiesība aizstāvības darbībās kopumā, un tādēļ Spānijas prezidentūra arī pārskatīs esošās uh, lokālās stratēģijas, un tās palīdzēs pārskatīt. Mēs ceram, ka būs arī atsevišķās dalību valstīs sanāksmes, kas būs vērsts uz šo mērķi. Tajās būtu jāpiedalās vēstniecībām, cilvēktiesība aizstāvjiem, pašvaldību un reģionālām iestādēm, lai nodrošinātu to, ka notiktu viedokļu apmaiņa Eh, starp mūsu vēstniecībām un cilvēktiesību aizstāvjiem. Esam runājuši arī par rotējošās prezentūras prioritātēm, bet Eiropas Savienība nekad nav bijusi slēgta eh, organizācija, kas savā stūrītī strādā unilaterāli. Cilvēku tiesību konsultācijas notiek arī ar trešām valstīm un organizācijām. Tas to nozīme ir tikai palielinājusies, un tuvāko mēnešu gaitā mēs turpinām šīs tendences, eh, gaidām šīs tendences eh, turpināšanos. Arī koho darba grupa šajā kontekstā ir jāpiemina. Diemžēl man nepietiek laiku atsevišķo dialogu uh, darba virzību šeit plaši izklāstīt, bet esmu priecīgs sacīt savus kolēģis Silvis Eskobāras vārdā, ka mēs eh, jebkād atkal labprāt nāksim eh, viesoties jūs komitejā, lai jums sniegt detalizētu informāciju par šiem cilvēktiesību dialogiem. Tagad pievērsīšos Krievijas federācijai. Mēs esam strādājuši ne tikai Krievijas federācijā, bet arī ar um, Ķīnu, Afrikas Savienību, Kaukāzu un citu reģionu valstīm. Eh, un attiecībā ar šīm valstīm mēs nevienmēr piekrītam tādu valstu pieeja kā ASV un Austrālijas. Diemžēl 15. martā tiks sākts jauns dialoga rauns ar Indonēziju. Mēs gaidām padomes reakciju eh, attiecībā uz to, kad varētu uzsākt pirmo dialogu kārtu ar Moldovu man arī ir jāpiemina šeit ANO loma statotiskās e, formos, organizācijās pie, īpaši ANO. Nākamo sešu e, mēnešu sanāksmē būs ANO e, cilvēktiesība padomas kārtējās sanāksmes, tiks skatīt dažādi jautājumi. Mēs pievērsīsim uzmanību cilvēku tiesību pārkāpumu geogrāfiskiem aspektiem. Mēs pastiprināsim pūliņus lai aiz, nostiprinātu atsevišķu e, īpašo procedūru e, neatkarību, augstā komisāra neatkarību Spānija nu pat ir iedarbinājusi e, konsultāciju mehānismu ar šo iestādi. Cilvēktiesība bū padomes darbs tiks pārskatīts 2011. gadā ir svarīgi apmainīties ar viedokļiem par to, kā šī reforma varētu izskatīties, un Eiropas Savienībai ir jābūt cieši iesaistītai šajā procesā, un varbūt mums pat vajadzētu būt kā galvenam virzītājam šim procesam. Nākamo mēnešu gaitā eh, cilvēktiesību padomas reforma atkal un atkal kohom darba grupas darba kārtībā tiks uh, skatīti. Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu, ka ir skaidra āno kopīgā pozīcija attiecībā uz āno cilvēktiesību pārdomas reformu. Mums arī būs strateģija attiecībā uz ārējo atbalstu. Mēs apzināmies, ka ES e sarunvešanas pozīcija lielā mērā būs atkarīga no mūsu sagatavošanas darbu um, kvalitātes mums ir jāskatās eh, reformas procesa atsevišķi elementi, kā piemēram eh, augstā komisāra neatkarība, eh, padomas spēja reaģēt uz konkrētām situācijām, kā arī sasaukt ārkārtas sanāksmes. Lai <clears throat> nobeigt savu uzstāšanos, es gribu apstiprināt vēlreiz mūsu apņēmību veicināt un aizstāvēt cilvēku tiesības visās jomās, tā skaitā ārpolitikā, un es tagad atkārtoju tu vēlreiz, kā būšu vienmēr pieejams cilvēku tiesību komiteja diskusijai un hautā, uzklausīšanai. Un Hautals kundzei grib vēlreiz darīt zināt, ka mēs Mēs esam vienmēr gatavi uzstāties jūsu komitejā. Paldies par uzmanību. Paldies par jūsu prezentāciju. Ja jums nebūtu sakāms nekas svarīgs, es noteikti būtu jūs pārtraukus, bet jums bija tik ambiciāls programma, ka es negribēju jūs pārtraukt. Liels paldies par uh, jūsu sniegto prezentāciju, un es ceru, ka tas būs kā paraugs un modelis, kā prezidentūra un augstā pārstāve uh, sadarbosies un strādās kopā. Es zinu, ka kolēģi grib izteikties, bet vispirms es gribētu dot vārdu Davidam Niklasam no Amnestī. Varbūt man nepareizi informēja par jūsu vārdu. Vai es nepareizi pateicu jūsu vārdu? Es pārstāvu viņu, viņš nevarēja ierasties šodien šeit. Kā jau Spānijas prezidentūras pārstāvs to norādīja, tad viņi ļoti nedrošā laikā pārņēma vadības grožus, jo īpaši runājot par to, kā jaunā ārlietu politika uh, strādās, kā tā tiks īstenota nākotnē. Un gan Spānijas, gan arī Bēļķijas prezidentūras laikā šī te jaunā sistēma tiks izveidota un ieviesta. Uh, kas ir ļoti izšķiroši šajā neskaidrajā laika posmā, ir tas, ka nevajadzētu tam novest pie uh, vāras vakuma un uh, bezdarbības. It kā lai, lai nebūtu situācija, ka neviens nezina, kurš ir atbildīgs un uh, kam ir jāpieņem lēmumi. Tas jau īpaši attiecas uz Eiropas Savienības rīcību apvienotajās nācijās, Ženēvā un Ņujorkā. Uh, un arī Eiropas Savienības eh, rīcību, darbību delegācijās valstu galvaspilsētās, kur notiek būtiskas izmaiņas. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai trešās valstis skaidri zinātu, ar ko runāt, kas pārstāv Eiropas Savienību attiecīgajā brīdī. Vēl viens tāds vispārīgs komentārs pirms pārēju pie uh, specifiskākiem komentāriem par prezidentūras programmu. Zviedrijas prezidentūras laikā mēs uh, redzējām daudzas ļoti pozitīvi vērtējums iniciatīvas un uh, tika uh, izveidots precedents par caurskatāmību. Um, Spānijas uh, prezidentūrā mēs neredzam, ka tas tiktu turpināts. Es nezinu, cik lielā mērā uh, Eh, tas ir eh, iestāžu starp, eh, starpējās sadarbības jautājums, bet Uh, ir arī nelielas problēmas ar uh, prezidentūras tīmekļa vietni, bet es gribētu norādīt, cik svarīga ir informācijas pieejamība un caurskatāmība. Bet es gribētu tātad vēlreiz atsaukties uz Zviedrijas prezidentūru, kas uh, darīja pieejamas geogrāfisko darba grupu, sēžu darba programmas. Tas bija ļoti pozitīvi. Zviedrijas prezidentūras laikā šīs darba kārtības bija uh, pat pieejamas uh, tīmekļa vietnē un tika izsūtīts pa uh, vēstkopas ceļiem. Uh, tas varbūt šķiet uh, netik svarīgi, bet tas ir ļoti būtiski gan sabiedriskām organizācijām, gan arī parlamentāriešiem, ka, lai viņiem būtu pieeja šiem dokumentiem un arī citiem līdzīgiem dokumentiem, kas tiks izmantot padomus sēdēs. Kas attiecas uz uh, prezidentūras programmu, kuru prezentēja tikko prezidentūras pārstāvis. Cerams, jūs visi esat lasījuši mūsu ieteikumu dokumentu, ko nosūtījām Spānijas prezidentūrē. Tas ir pieejams zāles aizmugurē un arī mūsu tīmekļa vietnē. Neiedziļināšos detaļās, gribētu tikai norādīt uz to, ka pirmo reizi mēs esam iekļāvuši desmit individuālu gadījumu sarakstu. Uh, kuros mēs lūdzam prezidentūras laikā Eiropas Savienībai aktīvi rīkoties. Protams, ka mēs ceram, ka uh, rīcība būs ne tikai šajos desmit gadījumos, bet šie desmit gadījumi ir kā tāds paraugu saraksts, tur ir pārstāvēti plaši dažādi reģioni un dažādi veidi lietas. Ir runa arī par pašu Eiropas Savienību. Es zinu, ka uh, agrāk ir bijusi problēma ar individuālajiem gadījumiem, uh, Eh, kas saistīti ar dalību valstīm, bet es domāju, ka šajos eh, gadījumos tiešām ir vērts rīkoties. Un es saprotu, ka parlaments arī ļoti aktīvi ir pievērsies individuālu gadījumu risināšanai pagātnē. Un varbūt, ka parlaments arī varētu palīdzēt šo desmit gadījumu jautājumā Spānijas prezidentūras laikā. Kas attiecas uz uh, dažām prioritātes jomām, ko minēja prezidentūras pārstāvis, uh, Uh, tur ir daudz kopīgi mērķi ar amnestiju un citiem cilvēktiesību pārstāvju uh, mērķiem. Um, ir prieks dzirdēt, ka cīņa pret nāves sodu ir uh, gal, viena no galvenajām prioritātēm Spānijas prezidentūrai. 2010. gads būs būtisks gads šajā jomā, jo būs ANO ģenerāla asambleja šī gada beigās. Ļoti būtiski ir uh, pieņemt gūtās mācības no 2007. un 2008. gada tajā, kā Eiropas Savienība strādāja ar citām pasaules valstīm un sabiedriskām organizācijām. Mēs arī e, gaidām ciešāku parlamentu iesaist šajā procesā, jo īpaši e, no to deputātu puses, e, kam ir interesi cīnīties pret nāves sodu, viņi varētu uh, kontaktēties ar mums, ar, ar Spānijas un Bēļģijas prezidentu, lai mēs kopīgi varētu paskatīties, kā mēs varētu strādāt pie šī jautājuma. Un gribētu arī uh, ielūgt parlamentāriešus piedalīties Ženēvā paredzētajā pasaules kongresā pret nāvis sodu. Tas notiks februāra beigās. Pavisam īsi atsaucoties uz ANO, protams, ka ANO drošības padomas pārskats ir uh, ļoti būtisks temats Spānijas prezidentūras laikā. Mums jau bija sākotnējā uzklausēšana apakškomitejā par šo jautājumu, un es zinu, ka īpaši Andrikienas kundze ir detalizēti strādājusi pie šī jautājuma, un es ceru, ka parlamentārieši varētu iesaistīties arī šajā te uh, Uh, sadarbībā, palīdzībā citām valstīm, runājot par šo pārskatu, jo īpaši, eh, kad parlamentārieši brauks uz drošības, uz cilvēktiesību padomi uh, martā. Un tagad par Eiropas Savienības spēju rīkoties ANO. Um, tas noteikti būs saistīts arī gol, ar Goldstone ziņojumu, kas uh, agrāk Eiropas Savienībai radīs milzīgas problēmas. Šis uh, jautājums noteikti būs uh, ģenerālās asamblējas darbkārtībā um, februārī un cilvēktiesību padomē martā. Eiropas Savienība, uh, bet arī. Tātad Eiropas Savienība nenonāca pie kopīgas pozīcijas, bet uh, cilvēktiesību padoma aicināja veikt uh, uh izmeklēšanas uh, uz vietas, un mēs jau tagad uh, redzam, ka tādas eh, tiek veiktas un eh, ir jādod pienācīgas atbildes eh, ģenerālajai asamblējai un cilvēktiesību padomē februārī un martā. Kas attiec uz spīdzināšanu, tātad cīņu pret spīdzināšanu, ir prieks dzirdēt, ka Spānijas prezidentūra turpinās balstoties uz Zviedrijas prezidentūras darba šo jautājumu skatīt balstoties uz vadlīnijām. Kā mēs zinām, tad eh, pret spīdzināšanas vadlīnijas ir viens no tām, kas vissliktāk ir ieviestas. Un Zviedrijas prezidentūra tiešām centās eh, īstenot jaunu kampaņu, lai ieviestu pretspīdzināšanas eh, vadlīnijas, un mēs ceram, ka pie tā darbs tiks turpināts. Vēl viens jautājums, kas saistīts ar spīdzināšanu, uh, kur mēs vēlētos parlamentu atbalstu, ir aicinājums komisijai un arī, protams, aicinājums dalību valstīm pārskatīt uh, spīdzināšanas rīku tirzniecības direktīvu Spānijas prezidentūras laikā. Uh, šķiet, ka šobrīd nav šādas politiskās grības, lai būtiski mainītu šo regulu. Uh, bet no mūsu pētījumiem izriet tas, ka šī regula netiek pienācīgi ieviest visās dalībvalstīs šobrīd. Un šajā regulā ir arī, zinām, trūkumi, kas uh, dalībvalstīm joprojām ļauj iesaistīties šādu uh, rīku tirzniecībā ar trešajām valstīm. Pavisam īsi par pāris lietām, kuru minēja Spānijas prezidentūras pārstāvis. Uh, tie varbūt nav galvenie kohom jautājumi. Un šeit es gribētu runāt par cilvēktiesību elementu uh, ārlietu politikā un paplašanāšanās politikā. Kā jūs zināt, tad Spānijas prezidentūras laikā mūs gaida uh, virkne jaunu ietvaru nolīgumu, asociācijas nolīgumu, par kuriem notiek sarunas, kur tiks parakstīti. Un arī um, daudzi uh, rīcības plāni par kuriem būs sarunas. Par visiem šiem jautājumiem par kaimiņa attiecību politiku, jo īpaši runājot par attiecībām ar Maroku, kas tiešām varētu radīt precedentu Eiropas Savienības attiecībām ar Āfrikas valstīm. Un arī cilvēktiesība aspekts kaimiņa attiecību politikā šeit varētu tikt definēts būtiskāk. Uh, Mēs redzam arī, ka uh, Vidusjūras savienība tiks tā kā atdzīvināta Spānijas prezidentūras laikā, un tur arī ir jāraugās uz cilvēktiesību komponentu. Un visbeidzot, uh, pavisam īsi par izmaiņām pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā un par to, kā mēs uzskatām, kā cilvēktiesības labāk varētu uh, iekļaut, jo īpaši ārējās rīcības dienestā. Ir prieks dzirdēt no priekšsēdētājas kundzes, ka būs kontakti starp apakškomiteju un Eštāns kundzes bīroju. Un šeit gribētu pievērst deputātu uzmanību vēstulē, kur nosūtījām Eštāns kundzei īs pirms Ziemassvētkiem. Tur bija virkni konkrēti priekšlikumi, kā mēs uh, gribētu um, lai cilvēktiesības labāk tiktu integrētas ārējās darbības dienestā. Pāris eh, no šiem punktiem gribu pieminēt. Šobrīd cilvēktiesību integrēšana geogrāfiskajās darba grupās padomē un arī augsta līmeņa eh, grupās eh, Koreper, politiskā un drošības komiteja, tur šīs cilvēktiesības nevisai labi ir integrētas. Un tagad ir īsta iespēja, tad, kad Aštons kundze uh, uh, iecels uh, pastāvīgi priekšsādātāja politikas un drošības komiteja, tad šim cilvēkam varētu dot konkrētu uh, arī atbildību par cilvēktiesībām. Papildus tam, tā kā jaunās uh, Eiropas Savienības delegācijas uzņemsies aizvien vairāk pienākumu turpmākajos gados, uh, mēs gribētu arī šīm delegācijām uzlikt pienākumu ieviest Eiropas Savienības cilvēktiesību gadlīnijas. Uh, Protams, ka šeit būs jādala šie pienākumi ar uh, dalību valstu vēstniecībām, tas notiek arī tagad, bet arī Eiropas Savienības delegācijām vajadzētu būt pienākumam vismaz um, eh, norādīt kādu atbildīgo delegācijās par cilvēktiesību ieviešanu. Un šiem cilvēkiem vajadzētu regulāri ziņot eh, augstajai pārstāvēji par šo vadlīniju ieviešanu. Paldies! Kiitos todella paljon näistä viisaista kommenteista. Ja... Paldies par eh, šiem komentāriem un priekšlikumiem. Un paldies par to, ka īpašu uzmanību pievērsāt vēstulē, kuru Amnesty nosūtīja augšējai pārstāvēji par eh, Lisabonas līguma ietekmi uz cilvēktiesību ieviešanu, jo mēs arī nākotnē apspriedīsim to, kā sadarbosimies ar baronešai Štonu pēc tam, kad tiks apstiprināta komisija, bet, protams, ka vēl ir daudz soļi spēram šajā virzienā. Tagad, kolēģi, došu vārdu jums, bet tā kā mums ir vēl viena lieta jāizskata un darba grupas sēde, tad es eh, gribētu lūgt jūs izteikties ne ilgāk par vienu vai divām minūtēm. Protams, ka tas nekas patīkams nav ierobežot uzstāšanās laiku, bet es gribētu tiešām jūs lūgt pievērsties tikai pašiem svarīgākajiem vārdiem. Himenes kundze, lūdzu. Es gribētos pateikties eh, Grokungam par viņu klātbūtni šodien un pateikties par visaptverošo un izsmeļošo Spānijas prezidentūras prioritāšu izklāstu. Duartes kungs stāstīja par eh, eh, tiesību aizstāvību tiem kolektīviem, kuriem ir nepieciešama balss, kas aizstāv viņu tiesības. Un šajā garajā sarakstā, kuru mēs visi atbalstām, un solidarizējamies šajā garajās personu sarakstā, kuram ir nepieciešams, kā jau tika norādīta mūsu solidaritāte atzīšana atbalsts. Es dzirdēju vārdu no savas valsts puses, eh, ko diemžēl, kura eh, arī diemžēl ir pazīstama ar eh, terorisma problēmām. Un es pret šo parādību vienmēr esmu cīnējusies Un es, eh, tāpēc es gribu atzīmēt eh, Spānijas apņēmību aizstāvēt terorismu upurus. Atkārtoju, es eh, runāju un jau to piedāvā, piedāvāju komisāram Barro veidot Eiropas hartu terorisma upuru aizsardzībai, jo es uzskatu, ka ik viens no mums potenciāli varam kļūt par terorismu upuriem, un mums ir visas tiesības pieprasīt taisnīgumu uh, un mūsu tiesību aizstāvību. Tāpēc es gribētu zināt, ko darīs Eiropas prezidentūra un vai tā atbalstīs šādu vēstuli, kuru es mēģinu aicināt izveidot, aizstāvot eros no upuras. Tāpat ļoti īsi es gribu izmantot šo iespēju, jo, jo kā jūs zināt, manas valsts pārstāvis Luis Jāņēs eh, bija devies kopā ar savu sievu uz Kubu ar turismu vīzu. Un tūras eh, varas iestādes un tūras varas iestādes neļauj viņiem iebraukt, ko domā darīt Spānijas prezidentūra šī konkrētā fakta gadījumā, kad Eiroparlamentārietis netika ielaists valstī un kāda būs politika attiecībā uz Kubu un vai Spānijas prezidentūra domā, ka ir svarīgi turpināt veidot dialogu ar valsti, kas neuzklausa mūsu balsis neviena un turpina īstenot cilvēku tiesību pārkāpumus. Kiitos, Rauva Himene. Sitten eh, varapuhemies Macmillan Scott, olkaa hyvä. Paldies, Himenes kundze. Macmillan Scott kungs, lūdzu. Paldies, gribētu pateikties Spānijas prezidentūrai un citām prezentūram, kas ar šiem svarīgiem jautājumiem strādā un ir strādājuši. Priecājos, ka jūs, priekšsēdus kundze, kohom diskusijās būsiet iesaistīti. Jūs jau esat parādījusi, ka tiešām šie jautājumi jums ir ļoti piesirds. Un prezidents Buseks man kā viceprezidenti ir lūdzis īpaši raudzīties uz uh, cilvēktiesību un demokrātijas uh, jautājumu virzību. Es esmu ar tiem strādājis jau 20 gadus, vairāk pat. Un tagad man interesētu pēc Lisabons līguma spēkā stāšanās, te jau tik pieminēts Kethijas Ashtonas loma. Padome, acīm redzot, tādu aktīvāku, politiskāku pozīciju ieņems, un esmu drošs, ka uh, principā mēs to atbalstam, bet komisija turpretīm ir drīzāk tāda birokrātiska un pabailīga bijusi. E, e, es domāju, ka pasaulē ir vajadzīga ambiciozāka Eiropas Sanība un e, es pamanīju, ka prezidentūra nerunā par demokrātiju. Šo terminu tā īpaši nelieto. Es domāju, ka vajadzētu gan. Nu, lūk. Otrkārt, eh, nesodāmība eh, ir prioritēts eh, prezidentūras prioritāšu sarakstā. Es domāju, ka tas ir labi, ka šis termins parādās Latinamerikā. Šie jautājumi ir aktuāli. Spīdzināšanas upuri jautājumi, āno tos nevar izsnāt, jo šeit ir uh, ASV un Ķīna iesaistīt un tā tālāk. Priekšsēdz saka, jums vajadzētu tā kā pabeigt sarunu. Paldies, priekšsēdz kundze, par pacietību. Tātad, kāpēc es runāju par šiem jautājumiem? Manfred Novaks, eh, ANO eh, ziņotājs par eh, spīdzināšanas jautājumu, mums ir pagājuši gadu teicis, ka viens, jau, viena lieta, kas mierina e, spīdzināšanu upurs ir tas, ka e, policists e, vai e, drosības iestādes darbinieks, kas viņus spīdzina, ir zināms, e, e, šis gadījums ir zināms kādam kaut kur citur pasaulē un kādu dienu kāds par tiem jautājumiem ir rūpēsies. Paldies! Paldies! Tagad vārds Opulus kungam. Man šķiet, ka mēs uzklausījām eh, ļoti labu ceļu kārti Spānijas eh, prezidentūrē cilvēktiesību jomā, kas eh, ir attīstīta ekstensīvā veidā, taču tajā pašā laikā ļoti konkrēti un ļoti interesanti. Veidojot pilnīgu aktivitāšu un prioritāšu katalogu, un, manuprāt, viedokļa apmaiņa, kāda mums ir šobrīd, var būt pozitīva tajā mērā, ka mēs varam eh, varam eh, sīkāk apspriest šos jautājumus. Iesākumā es gribētu pieminēt trīs aspektus, kas, manuprāt, eh, netika pietiekami izcelti vispārīgajā prioritāšu panorāmā. Šeit ir uzskaitīta vesela rinda problēmu, kas ir īpaši smagas un pieprasa īpašu apņemšanos no Eiropas Savienības puses un no tās dalību valstu puses, kas ir saistītas ar. Un šie ir, jautājumi ir saistīti ar imigrāciju, patvērumu un bēgļu situāciju. Pilnīgi skaidrs, ka Lielā mērā tas ir saistāms ar eh, eh, īpašo situāciju, kādā ir Spānijas eh, klātbūtnē prezidentūras amatā Lisabonas līguma spēkā stāšanās pašā, pašā sākumā. Jo tā kā mēs šeit atsaucamies uz integrētu ārējo robežu pārvaldības sistēmu, es domāju, ka tas ir parādības, kas vajadzētu, kam vajadzētu būt iestrādātām prioritātēs. Manuprāt, šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs un E, to vajadzētu e, vairāk izcelt. Tobijos kungs, vai jūs varētu izteikties mazliet e, lakoniskāk, jo mums ir ļoti maz laika un jums ir tikai divas minūtes. Priekšsēdētāji, nav viegli. Man ir grūti visu uzreiz tik ātri rezimēt. Mēs uzklausījām E, ļoti garu ziņojumu, kur es nespēju nokomentēt divās minūtēs. Tas ir vienkārši neiespējami. Es gribētu mazliet labās gribas no jūsu puses. Otrais aspekts, uz ko es gribētu atsaukties, ir sinerģijas un dialogs ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām un nevalstiskajiem uh, e, uh, e, objektiem. Uh, struktūrām Eiropā un pa pasaules līmenī. Es domāju, ka Eiropas Savienībai ir spēcīgi sabiedrotie un vienas no, un kādas vadlīnijas šajā virzienā būtu nepieciešamas. Konkrēti ir atsauce, atsaucos uz kvadrāta kunga pirmajām prioritātēm cīņa par nāvis sodu atcelšanu. Šeit ir atsevišķas nianses, kas jāskata ciešāk no vienas puses ir labi labas ziņas, ir process, kas virzās uz priekšu, es pilnīgi skaidrs šajā ziņā, bet no otras puses, kā jau kvadrādo kungs norādīja, ir vērojami dažkārt nopietni pārkāpumi. Objālkungs, jūs jau esat runājis eh, četras minūtes, un jums ir tikai divas minūtes, man ir ļoti žēl. Man nav problēmu, saka runātājs, ar citiem būs problēmas, saka priekšsēdētāji. Thank you so much. No, I, I have eight speakers on my list. And... Paldies, man vēl sarakstā ar astoņu runātāju, un es būtu pateicīgi, ja jūs varētu uh, uh ierobežoties divu minūšu laiku, uh, jo, kā jau teicu, mums ir arī cits svarīgi jautājumi apspriežam. Tagad došu vārdu viceprezidentē Andrikienas kundzei. Paldies, priekšsēdus kundze. Vispirms gribu pateikties par Eh, informāciju, ko saņem par Spānijas prezidentūras prioritātēm. Gribētu uzsvērt, eh, ka Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm ir ļoti svarīga loma starptautiskos fórumos, īpaši ANO un ANO cilvēktiesību padomē. Pagājušā gadā mēs piedzīvojam, ka ANO dalībval, eh, es dalībvalsts bija visai dalītas uh, attiecībā uz to reakciju, piemēram, uz Goldstone ziļojumu. Tādēļ man interesētu, kā jūs gribētu šeit lielāku tādu eh, vienotību nodrošināt. Eh, un tad mums ir bijusi uzklausīšana par Kūbu un demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanu šajā valstī. Man jautājums ir par pavisam neseno paziņojumu no Madrides, ka Spānija, Spānijas prezidentūra eh, ir par jaunu divpusēju nolīgumu ar Kūbu, un jūs valdības saka, ka E, tās e, uzlikt par pienākumu e, Kubai uzlabot cilvēktiesību situāciju. Kā jūs to gatavoties panākt un panākt arī es vienotu pozīciju šajā jautājumā? Un ko jūs darīsiet ar tādām valstīm kā Čehija, Zviedrija un citām, kuras drīzāk grib mīkstināt attieksmi pret Kubu? Un tad īsi jautājumi par tirdzniecības nolīgumiem cilvēktiesībām. Vai jūs domājat, ka šim jautājumam vajadzētu tikt obligātā kārtā iekļautiem visiem cilvēktiesību jautājumiem visos tirdzniecības nolīgumiem. Šis jautājums uzklausīšanā eh, eh, komisāra kandidāta Karelda Guhta uzklausīšanā pacēlās, piemēram, attiecībā uz Kolumbiju, eh, kur tiek gatavots nolīgums. Paldies, Andrikienas kundze, man jāsaka, jūs savus divas minūtes izmantojat ļoti efektīvi. Gribētu jums teikt, ka vakardien Kubs uzklausīšanā, ko EPP grupa un vēl viens uh, eh, fonds uh, eh, organizē, mums bija divi Kubas Sahara balss uh, laureāti klātbūtni. Tas bija ļoti uh, labi, ka viņi bija parlamentā. Mēs par to ļoti priecājāmies. Nākamā runātāja Gomes skundze. Es gribētu pateikties lieliskajai prezentācijai, ko mums sniedza Kvadrado kungs, un arī e, pateikties par. E, Spānijas prezidentūras izveidotajām prioritātēm. Man liekas īpaši svārīga eh, saistība starp dzimumu eh, līdztiesību un jautājumu par eh, bērniem bruņotu konfliktu situācijās ar īpašu uzsvaru uz meiteņu situāciju un saistība ar Eh, tiesībām, sociālām, kultūras tiesībām, ekonomiskām tiesībām, tiesībām uz dzeramo ūdeni, jo mēs Eiropieši, es domāju, esam vis, eh, vislabākie un kā paraugs var, varētu izcenot šīs tiesības. Un mums ir jābūt nevis ar aizsargājošu pozīciju, bet jādomā par cilvēktiesību nedalāmību. Es varu piekrist, ka eh, Goldstone ziņojuma pozīcija ir ļoti nozīmīga mūsu ticamībai apvienotajās nācijās, un tāpat ir izdomāju, ka Lisabonas līguma ietvaros būs ārkārtīgi būtiski, lai tiktu nodrošināt labas aizstības starp to, kas ir Eiropas Savienība, aizstāvot cilvēktiesības ārpus tās un e, savā iekšienē, un šajā sakarā es domāju, ka ir ļoti būtiski. E, Eh, saistībā ar cīņu pret spīdzināšanu un arī saistībā ar cīņu par e efektīvu cīņu pret terorismu, lai mēs kaut ko darītu uh, savai atbildībai, lai varētu atskaitīties par to, kas ir noticis sadarbībā ar uh, Buša veiktajiem pasākumiem. Uh, Mēs esam noskaidrojuši un tikuši līdz tam, ka Lietuvā bija slepenie cietumi, ka tādi bija Polijā, un tās nav tikai jaunās Eiropas Savienības dalībvalstis, arī Vācijā. Nu, nav? Un tāpat arī E, šajā ziņā jāpiemina vēl ir Maroka un cilvēktiesība pārkāpuma Marokā. Jautājumi, kas ir saistīti ar attīstības politiku, mūsu attiecības ar Āfrikas Savienību, jo arī šeit ir ļoti daudzi, e, daudzi gadījumi, kad ir praksē jāievieš mūsu cilvēktiesību aizstāvības principu, taiskaitā kotonu nolīgumu ietvaros, un tāpēc es gribētu arī īpaši vēl pieminēt situāciju Sudānā, e, Gomesas kundze, norāda priekšsēdētāji, jāpaldies, saka runātāja, es gribu vēlreiz atzīmēt eh, par eh, būtisko eh, faktu, kad viena no cilvēktiesību cīnītājām ir ieslodzīta savā valstī Etiopijā, vienā valstī, kas saņem finansējumu no Eiropas Savienības. Thank you, Ms. Paldies, Gomeses kundze. Nākamais runātājs Havet kungs. Man ļoti patika tas, ko teica Spānijas kolēģi par vadlīniju ieviešanu, un man īpaši patika, ka jūs ļoti augstā pakāpē pacēlāt uh, eh, antidiskriminācijas jautājumus pret uh, attiecībā uz dzimumu un arī uh, seksuālo orientāciju. Uh, tas ir ļoti, ļoti svarīgi mums, un es gribētu pilnīgi atbalstīt arī Amnesty International pārstāvi sacīto par cilvēku tiesību vietu attiecībās paplašanāšanās politiku. Spāņu kolēģiem gribētu jātīt, jautāt, ko jūs varētu vēl pateikt par ārējās darbības dienas darbības paplašanāšanu. Kathy Ashton mēs vēl runāsim. Uh, bet jums būsiet arī padomē noteikti diskusijas par šo jautājumu. Tā tam arī ir jābūt, un arī ar mums jums jārunā par šiem jautājumiem. Tas ļoti svarīgi. E, tiks iezīmēts nākamo gadu darbs, un būsim godīgi, Kohoms ir bijis ļoti efektīvs, bet e, savās šaurajās robežās. Un daudz cilvēku Kohomā pašā saka, ka viņi nav varējuši ietekmēt cits politikas joms tā, kā būtu gribējies. Tādēļ, es domāju, šeit jums ir plašas iespējas un gaidīsim, ko jūs par to uh, varēsiet teikt un darīt šajā lietā. Otrakārt, ko jūs teiksiet par, ko jūs sacījāt par eh, invalīdu eh, konvenciju? Tas ir ļoti apsveicami. Eh, šajā ziņā jums arī vajadzētu būt avangardā mēs risinājām šo jautājumu par uh, antihomoseksuālistu likumu Ugandā. Lūdzu, risiniet šo jautājumu arī tālāk. Un tad par gāzi. Es domāju, ka šeit nav problēma ar Eiropas vienotību. Problēma ir uh, eh, eh, cilvēktiesība pārkāpuma, kas vērsts pret gāzes iedzīvotiem. Es to es teicu arī citreiz un teikšu ar jums, tas, kā jūs centāties un, un kā jums neizdevās eh, eh, panākt šeit to, ko vajadzēja darīt Eiropai, eh, un tad jūs tagad te atrunājieties, kad Eiropa nesot bijusi vienot. Paldies! Gribētu atkārtot to, ko jūs E, ko teica sēdz sākumā, ka Ugandas parlaments ir atsaucis šo likuma projektu, šo anti-homoseksuālismu likuma projektu. Es domāju, to varam priecāties. Un tagad došu vārdu Šākins kundzei. Paldies, centīšos izteikties ļoti kodolīgi. Jūs plaši pieminējāt cilvēktiesību aizstāvju aizstāvību, un varbūt šeit bija tūkošanas kļūda, bet uh, Eh, attiecībā uz Irānu, runa arī par žurnālistiem, pilsoniskās savienības pārstāvjiem, kuri ne tikai uh, pilna laika, tā sakot, cilvēktiesība aizstāvi, bet kas vienkārši ir aktīvi izteikšies uh, uh, uh, pret valdību un tādēļ viņu cilvēktiesības tikušas apdraudētas. Ko jūs darīsiet viņu labā tieši konkrēti Eiropas Savienība šeit un attiecībā uz trešām valstīm? Otrs jautājums attiec uz internetu ietekmi cilvēktiesību jomā un ko jūs par to varētu komentēt. Paldies, paldies! Šārkas kundze. Nākamais būs Lohpīlers kundze. Paldies, priekšsēdus kundze. Es arī neizpludīšu savā runā, bet patiesībā ir neiespējami saturiski diskutēt uh, uh, par 89 uh, uh, lapušu dokumentu, ja mums vajadzētu kaut kā varētu ietekmēt. Uh, Pirmkārt, Spānijas prezidentūra ļoti eh, iesaistās ciņā pret nāvsodu. Eh, mūsu eh, judiskajai komitejai arī vajadzētu iestāties par to, ka āno pieņemt rezolūciju par cilvēktiesību, par nāvsodu atcelšanu kopumā. Es, es domāju, ka demokrāti cilvēku tiesības attiecībā uz valstīm reģionālo sadaļu Ehm, nav integrēta. Tiek teikts, ka tas ir svarīgi, bet kā tad tieši par to šai ziņā nekas nav teikts īstenībā. Varbūt par to būtu jāpadomā, ka ir ne tikai cilvēktiesības kā tāda atsevišķa disciplīna, bet ka tas ir iesaistīts citās eh, jomās. Un tad par vardarbību pret sievietēm es domāju labi, ka Spānijas prezidentūra eh, šos jautājumus vēlas risināt. Esmu dzirdējis, ka atsevišķām ES viesniecībām nav kontaktpunktu, e, piemēram, Latīņamerikā, lai šo valsts sievietes varētu sūdzēties, un e, ir pretestība pret to. E, tad vadlīnija ieviešana tomēr ir mūsu centrāls motīvs. Es gribētu uh, tomēr arī lūgt pa, painteresēties, eh, um, kuras valstis centrālamerikriem Meksikā, eh, piemēram, eh, vēstniecībās šāds kontaktpunkts ir izveidošas un kuras ne. Un tad attiecībā uz imigrāciju ziņojumā rakstīts, ka Frontex un līdzīgas organizācijas strādā pilnā mērā ņemot eh, vērā cilvēktiesību jautājumus, un eh, mēs taču tomēr saņem ļoti daudz um, ehm, um, eh, ziņojums par cilvēktiesību pārkāpumiem, kā tad tā. Un tad par spīdzināšanām. Eiropas Savienības valdības, cik tālu tās ir pavirzījušās savā darba attiecībā uz šiem izdošanas lidojumiem un slepeniem cietumiem Eiropā. No Spānijas prezidentūras mēs pagājušā reizē dzirdējām, ka novembrī uh, E, e, sākt darbs attiecībā uz starptautisko kriminālu tiesu. Priekšsēdus kundze, ko tad jūs man ieteiksiet, ja es tagad nopietni iesakiet, e, tad es laikam šeit nevaru komitejā saturiski diskutēt šo jautājumu. Tas būtu ļoti nu, žēl, varbūt vai, vēlreiz ir jāiekļauj šie jautājumi darba kārtībā. Es nezināju, ka tikai divas minūtes mēs varēsim runāt šeit, nu tad varbūt jums vajadzēja teikt ātrāk. Arī es nezināju, ka Spānijai būs tik detalizēta programma un ka paies pusstunda šo programmu prezentēt, bet turpināsim diskusijas. Un es ļoti lūgtu jūs ievērot divas minūtes runāšanas laiku. Jebkurā gadījumā mazliet mēs pārvilksim attiecībā uz šas diskusijas laiku, un tagad vārds atkal viceprezidentam vārds. Paldies! Trīs punkti, pa kuriem gribētu izteikties. Pirmkārt, prezentācija bija ļoti interesanta, un es domāju, tā labi parādīja, ka Spānijas prezidentūras darbības galvenajiem virziem varētu būt. Bet divi galvenie jautājumi parā, paceļā šai sakarā. Mēs zinām, ka mērķi, kas ir izvirzīti, nav panākami pusgadu laikā. Šim darbam vajadzētu turpināties. Tādēļ mans pirmais jautājums būtu šāds. Vai Spānijas valdība, Spānijas ārlietu ministri un jūs, kā attiecīgās nodaļas vadītājs, vai jums ir darba kontakti ar Bēļģijas un Bēļģijas? Ungārijas valdība attiecīgiem pārstāvjiem tās taču būs nākamās, eh, kas pārņems rotējušo prezentūru un kas turpinās jūs darbu. Otrs eh, mans jautājums būtu šāds. Cilvēktiesības ir ne tikai vispārīgi jautājumi, bet vēl vairāk uh, ir svarīgi iejaukties konkrētos individuālos gadījumos. Tādēļ es gribētu jums jautāt, ko jūs darīsiet tādos gadījumos, kā piemēram uh, Eh, kad Maskavā arestēja Eliksejevs kundzi. Vai tas, ko mūsu spāņu kolēģi sacīja par eh, eh, parlamenta deputātes attieksmi pret viņu Kubā. Ko jūs darīsiet, vai jūs rīkosiet izlēmīgi šādās situācijās? Paldies. Tökeškungs ir nākamais. Paldies, priekšsēdus kundze. Eh, Rumānijas Ungāru vārdā var teikt, ka esmu īpaši gandarīts, ka Spānijas, Beļģijas un Ungārijas prezidentūras jau ir sākušas sadarboties. Un ir tāds sarežģīts pārejas periods, ka tagad stājies spēkā Lisabons līgums. Es gribētu apsveikt Spānijas prezidentūru ar cilvēktiesību iekļaušanu savu prioritāšu sarakstā. Šiem jautājumiem ir jābūt prioritāriem starptautiskā līmenī un arī Eiropā. Novembrī pagājušajā gadā Attiecībā uz uiguriem mēs pieņemam rezolūciju un formulējām pozīciju attiecībā uz nāvs sodu izpildu pret šīs tautības pārstāvjiem. Ja mēs apskatāmies datus, tad vislielākais nāvs sodu skaits ir ticis izpildīts tieši tur. Mēs ceram, ka šeit būs E, vērojams situācijas uzlabojums. Arī moratorijas Krievijā ir daudz sološi. Arī tur netiek vairs izpildīt nāvs sodi. Man pietrūka Duārta Kvadras kunga ziņojumā uh, minoritāšu jautājumi. Uh, e, tik runāts par Eh, dzīmumu jautājumiem, sieviešu jautājumiem, bet minoritātes ir varbūt vissvarīgākais tieši pēc tam, jo pret tām tiek vērsta diskriminācija un tie, tās ir diezgan daudz skaitlīgas. Mums jādiskutē pamatiesību jautājumu. E, es iekšienē arī dzan. Man jautājums Ko prezidentūra var darīt šajā ziņā? Lai bijušās komunistiskās valsts piespiestu ievērot pamatiesības. Tas taču bija priekšnoteikums iestājai. Un šeit es gribētu pieminēt arī tādas valsts kā Ķīna, Serbija un citas. Paldies, Toikaškungs! Tagad nākamais būs Prēras kungs un tad komisijas un prezidentūras pārstāvi. Lūdzu, Prēras kungs. Paldies. Tik runāts par eh, eh, cīņu pret nāvsodu, tas man šķiet arī ļoti svarīgi. Prezidentūras pārstāvs runāja par uh, E, uzmanību, kas tikšot pievērst individuāliem gadījumiem, un Hautals kundze minēja tādu vienu gadījumu sanāksmes sākumā. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgs gadījums. Hukšau Bo kunga gadījums, kuram decembra beigās tika piespriests 11 gadu cietumsots. Paldies par ļoti kodolīgi uzdot jautājumu. Tagad vārdu gribētu dot Veronikas Arno kundzei no DG Relax. Ļoti priecājos jūs redzēt mūsu vidū. Man interesētu jūs komentāri par diskusijām, kuras jūs tagad uzklausījāt, un arī par Spānijas prezidentūras uh, programmu un par pārējais periodu pat labam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tik tiešām es gribēju um, izteikt vispārīgi raksturpiezīmes, lai papildinātu to, ko sacīja Huanis. Runājot par Lisabonu, manuprāt, mēs dzīvojam pārējais situācijā, kurā amnistijas kolēģi, kā to norādīja, mums ir skaidri jārunā ar visiem partneriem. Es domāju, ka tas prasīs zinām laiku. Mums ir divas prasības. Pirmkārt, parādīt, ka tiešām notiek pārmaiņas. Tas nozīmē ārējo attiecību ziņā ir nevis prezidentūra, bet Eiropas Savienība. Un kā to norada Ispānijas prezidentūra, mēs runājam Eiropas Savienības vārdā un augstā pārstāvju vārdā. Jūs uh, Varbūt nu, pazi, eh, eh, pamanījāt, eh, tas ir simboliski, bet tas ir prieks seniem funkcionāriem tādiem, kā es redzēju to, ka 16. janvārī pirmoreiz apvienoto nāciju drošības padomē bija plāksnīta Eiropas Savienība. Un Eiropas Savienības pārstāvis, tīri nejauši tā bija komisijas, tas bija komisijas pārstāvis, kas nāca klāt deklarāciju par Afganistānu. Uh, uzstājās. Tas bija simboliski, bet ļoti nozīmīgi. Es domāju, ka mums ir pienākums parādīt šīs izmaiņas, bet tāpat arī mums ir nepārtrauktības pienākums. Un, uh, Eh, veidot tādus eh, nosacījumus un situācijas, kas darbojas. Mēs eh, taustījāmies, kamēr, un taustīsimies, kamēr nebūs patiesa ār, ārlietu dienests, kas tiks izveidots. Es esmu gandarīts par pragmatiskajām attiecībām ar Spānijas prezidentūru, un, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi parādīt to un apliecināt, ka mēs visi runājam vienā balsī, un pilnīgi skaidrs, ka attiecībā uz trešajām balsīm būs delegāti vieni E, vienota delegācija un nevis formālā trojka, bet pašreizējā pārejas periodā tomēr ir pilnīgi skaidrs, ka Spānijai piekrīt īpaša atbildība un tā gūs visu atbalstu no komisijas puses, bet tā saņems vēl vairāk un lielāku šo atbalstu. Arī manis teiktais tāpēc, manuprāt, bija ļoti svarīgs, bet eh, pakāpeniski visas struktūras izkristalizēsies un pakāpeniski mūsu rīcībā būs pilnvērtīgs ārlietu dienests un tad mēs pārēsim daudz darboties spējīgākā fāzē. Tāpat arī es gribu atzīmēt ļoti pozitīvi to, ka eh, Eiropas Savienības delegācijas Eh, aptuveni 50 komisijas delegācijas, kas ir pilnībā jau uzņēmušās Eiropas Savienība delegāciju funkcijas, citām ir pārejas periods, un kā jau kolēģi norādīja, ka delegāts, situācija delegācijā pie starptautiskajām institūcijām ir daudz, daudz delikātāk, un domāju, ka šeit pāreiz periods varētu prasīt vairāk laika. Katrā ziņā mēs apsveicam to faktu, ka Ņujorkā jau ir stingri iestrādāta sistēma, jaunas, eh, pragmatiskas eh, darbi, eh, iestrādes bet un kā jautājumi tiek risināti Eiropas Savienības vērtā. Otrais vispārīgais jautājums, par kuru es gribēju runāt priekšsēdētā, ir tā, ka uzklausot daļu, uzklausīšanu, kas jau ir notikušas, manuprāt, ka eh, šeit, ka tajās tiek eh, skatīts cilvēku tiesību jautājums jūtīgā veidā. Un eh, lai cilvēktiesības būtu pas, pasākums, kas caurauž visu, un lai tas eh, tiktu virzīts uz priekšu, un eh, tas var sniegt mūsu darbā lielu gandarījumu. Kā jau norādīja Aštons kundze, divas divi pamatprincipi - pragmatisms un efektivitāte. Tas nozīmē, ka nav situācijas, kad viens izmērs der visam, it īpaši tad, kad mēs runājam par publisko diplomāciju. Vēl viena vispārīga piezīme, kas varbūt atbild uzdotajiem jautājumiem attiecas uz pilsonisko sabiedrību. Manuprāt, ir acīm redzami tas, ka pilsoniskā sabiedrība ir ārkārtīgi nozīmīga. Jūs zināt, ka cilvēktiesību ziņā mēs mēģinām sistemātiski eh, un e, regulāri organizēt vai nu seminārus ar pilsonisko sabiedrību, sabiedrību vai ikviena veida dialogs ar pilsonisko sabiedrību, ko organizē Eiropas Savienības delegācija ar, protams, dalību valstīm. Mēs eh, esam, un es zinu, ka tā, tas variem, daudziem tas ir svarīgi, jūs apakškomitejā priekšsēdētāji organizējuši lielu pasākumu ar Krievijas pilsonisko sabiedrību, un mēs vēlamies organizēt arī nākamās konsultācijas ar Krieviju. Un nu, tā kā mēs runājam par Krieviju, tad pozitīvi ir jāatzīmē. E, ir arī citi pozitīvi, e, pozitīvas, citas pozitīvas iezīmes, bet šo gribu izcelt īpaši. Mēs domājam, e, ka E, visbeidzot, Krievija pievienosies e, e, cilvēktiesību konvencijai, un tas ir ļoti nozīmīgi, manuprāt, gan juridiski, gan visādi citādi. Situācija daudzās lomā, jomās uzlabojas. Un visbeidzot par pilsonisko sabiedrību runājot, viss, kas attiec uz Kaukāzu valstīm, Krieviju, Āfrikas Savienību, mums notiek dialoga ar pilsonisko sabiedrību, kas ir specifi, specifiski. Uh, un ir, lai varētu sagatavot cilvēktiesību dialogus. Es tomēr gribu sacīt, ka pretēji šeit izskanējušajam ir situācijas ļoti skaidras visām mūsu diplomatiskajām situācijām, vai tas būtu komisijas vai dalību valstu, kas strādā lai risinātu cilvēktiesību jautājumus, notiek sanāksmes, fokālie eh, punkti, uh, E, un citi pasākumi, un šis jautājums nav pazudis no redzes loka. Vēl viens jautājums priekšsēdētājs kundze par ārējo iekšējo konsekventumu. Jā, daudz par to tika runāts, tomēr jāatzīmē, e, ka, manuprāt, e, viens, tas ir kļūst par vienu no lielākajiem izaicinājumiem. Vairāk elementi šeit tika pieminēti spīdzināšanas ziņā. Uh, Eiropas Savienības un Eiropas eh, padomas dalībvalstīm ir jāpieliek pūliņi. Runājot par invalīdiem, eh, Eiropas Savienībai jāpieliek vairāk pūliņu sieviešu jautājumu ziņā. Mēs atzīmējam to, cik svarīgs ir 2010. gads un ceram, ka Redingas kundze, kas ir komisāra cilvēktiesību ziņā kopumā, varēs piedalīties marta sesijā pār sieviešu statusu. Un Tādējādi papi, no visu institūciju pusēm, puses ir jāpieliek pūliņi, lai mēs būtu konsekventi savās darbīs. Kolēģi runāja par migrāciju, imigrāciju, bēgļiem. Šeit ir jautājumi, kas ir, rodas un kas ir palikuši neat, neatrisināt tālāk. Jūs pieminējāt cilvēktiesību aizstāvi tiesību pārkāpumus. Tas ir ļoti būtisks elements. Un tālāk vēl viens jautājums ir E, būtisks vīzu politika. Es domāju, ka, e, ka problēmas mums šeit ir skaidrs. Tālāk runājot par publisko diplomāciju, tā saucamo, jau Zviedrijas prezidentūras laikā mēs uzsākām e, jaunās politiskās vadlīnijas, un es domāju, ka Spānijas prezidentūra turpinās pie tā strādāt. Martā mēs organizēsim pasākumu, lai turpinātu pierādīt to, ka caurskatāmības ietvaros mēs eh, esam iecerējuši turpināt strādāt eh, pie tā. Ikgadējais cilvēktiesību ziņojums, kur mēs sagatavojam kopīgi ar padomu un kas būs gatavs eh, ap lieldienām, arī ir ārkārtīgi nozīmīgs šajā caurskatāmības politikā. Makmilans Skots pauda eh, nožēlu, ka demokrātijas jautājums šeit nav iestrādāts. Protams, nevar iestrādāt visu, bet ir skaidrs tas, ka mums ir nevis formāls koncerts par demokrātiju, bet eh, Mums ir pilnīgi skaidrs mandāts no padomas puses strādāt par izvēlēm 2010. gadā pilotu valstīm, pilotu projektiem, lai pieliktu pūliņus un integrētu demokrātijas politiku. Manuprāt, e, tas ir kaut kas būtisks, e, e, pie kura Spānijas prezidentūra augstā pārstāvja vārdā strādās un. Uh, Mēs strādāsim ar Bilbagu kolēģi attīstība, attīstības jautājumus. Question. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a des contradictions ou pourquoi est-ce que... Euh, Kāpēc euh, šeit mums ir grūti samierināt visas intereses? ir tik tiešā konsekvences jautājumi, bet nevaram uh, visu sajaukt kopā. attiecībā uz tirdzniecības nolīgumiem, kas ir ļoti bieži brīvās tirdzniecības nolīgu, eh, nolīgumi, kas tiek diskutēti. Mums ir jāstrādā un tāpat arī sadarbības nolīgumi, kas ir partnerības un sadarbības nolīgumi. Pēc eh, šeit dažkārt ir atšķirīga loģika un Tajos visos tiek iestrādāts cilvēktiesību klauzulas, piemēram, ar Āzijas valstīm. E, varbūt tas nevienmēr ir pilnīgi, bet Eiropas Savienība turpina strādāt un tālāk ir vispārīgs saistījums e, e, starp tirzniecības nolīgumiem un vispārīgiem nolīgumiem. Taču mums ir jārisina šie jautājumi konsultāciju kārtībā, tāpēc, ka ir jābūt konsekventiem. Mēs esam tā strādājuši kā ar eh, GSP+, mums ir mūsu rīcībā ir vesela programma, lai uh, organizētu šos jautājumus. Uh, un labāk apvienotu dažādus uh, cilvēktiesību un konvenciju jautājums. Tālāk runājot par kaimiņu attiecībām. Un kaimiņa attiecība instruments ir ārkārtīgi bāzēts uz cilvēktiesībām. Jūs, eh, mums ir jāapzinās, ka mūsu apkārt ir ne tikai draugi vieni, mēs turpinām strādāt Maroku, tik pieminēta Maroka ir ar asociētās valsts statusu un uz kuru mēs liekam liekas cerības, lai tā uh, kļūtu par modeli vidus jūras arām valstīs. Un pēdējais punkts, ko es gribu sacīt uh, attiecībā uz Makmilina uh, Skotu tā, eh, pausto kritiku. Es domāju, ka jūsu grupā eh, sanāksmē jūs. Uh, Eh, šo jautājumu apspriedīsiet, eh, un tālāk ir arī daudz eh, procedūru, kas ir pārāk birokrātiskas. Esmu, es tik tiešām paužu par to nožēlu, un es ceru, ka finanšu regulējums piešķirs mūsu rīcībā iespējas rīkoties mazliet veicīgāk. Turpin priekšsēdētāji, paldies, Arno kundze. Es ceru, ka sadarbības starp mums vienmēr ir bijusi ir ļoti laba un arī turpinās būt laba. Un noslēgumā es tagad tagad gribētu dot vārdu Duarte Kvadrado kungam. Un es gribētu arī teikt, ka mēs esam jau pusstundu iekavējuši iepretīm ja plānotāju darbu kārtībai. Protams, ļoti priecājamies par līdz šim dzirdēto, bet šī ir jūsu lielā iespēja mums parādīt, kā jūs varat astoņu minūšu laikā viss jautājums atbildēt. Es tiešām ceru uz jums. Liels paldies! Paldies eh, priekšsēdētājiem, mēģinos izteikties, eh, izteikties ļoti īsi. Esam pateicīgs par, eh, par komentāriem. Par terorismu runājot Spāniju, šeit ir ļoti ilga un gara pieredze, un mēs uzskatām, ka tas ka mm, terorismu pura aizstāvība ir būtiska. Mums ir vairākas organizācijas upura atbalstam, un šis jautājums tiks iestrādāts mūsu darbā. Runājot par Kubu, kas tik pieminēts vairākas reizes No vienas puses šeit ir konkrēti pasākumi ar Kubas, eh, eh, Kubas eh, lemējiestādēm Madridai, un ir eh, skaidrs veistījums no valdības eh, puses, eh, ka ir jācīna, jācīnas, lai atsacītos no kopīgās pozīcijas pašreiz attiecībā pret Kubu, bet tas nav vēl pilnīgi skaidrs pasākums. Tālāk 27 valstu vidū mums ir, tiek veidos divpusējās starpības jautājums ar Kubu. Šis jautājums tiks apspriests nākamajā Madrides sarunu kārtā un Kubā. Kuba tika pieminēja vēl viens parlamenta deputāts par tehnoloģiju un izpauks, izpausm, izteiksmes brīvībām un īpašo situāciju, kādā ir eh, blogeri, jeb tīmekļa žurnālisti Kubā. Un, eh, Spānija šo jautājumu risina ar eh, Kubas lēmēju iestādēm. Makvilan kungs par demokrātiju, Veronika no jau to pieminēja, Kohora mēs piedāvājam skatīt šo jautājumu, mēs pie tā strādāsim turpmāko sešu mēnešu laikā un ar gandarījumu uh, ziņojumu, ka uh, tiek risināts šis nesodāmības jautājums. Jaubils kungs, ļoti žēl, ka jūs nevarējāt uzdot visus savus jautājumus un ieteikumus. Esmu vienmēr jūsu rīcībā. Im imigrācijas jautājums ir ārkārtīgi būtisks un ir nepieciešama sinerģija tam, ko dara Eiropas Savienība iekšpus un ārpusē. Tas ir temats, ko trešās valstis mums atkārto nepārtraukt mūsu visās konsultācijās, un tāpēc mums ir eh, jāīsteno, vismaz jāpaveic saviem aizdarbi. Tālāk runājot par kontaktiem ar pilsonisko sabiedrību atbildību. E, pirms e, Spānija uzņēmās e, rotējošo prezidentūru, mums bija vairākas sarunu kārtas Briselē, Madridē, lai mēs varētu veidot vadlīnijas sešiem mēnešiem. Goldstone pie, piekrītu, vai būs kopīga pozīcija vai ne, nevar uzreiz pateikt, jo šis jautājums vēl nav līdz galam atrisināts. Un mums ir vairāk jāstrādā, lai novērstu regulāru personu tiesību pārkāpumu. Visām dalībvalstīm ir pienākums e, cīnīties pret nesodāmību, un mēs, kā prezidējušā valsts, aicinām visas dalībvalstis un trešās valstis tā rīkoties. Komerciālie nolīgumi vai ne, Veronika no jau to pieminēja, tikai viek, neliela detaļa par Šrilanku. Mēs lemjam par pagaidu pārtraukumu GSP plus pie, e, piešķiršanai Šrilankai. Paldies e, par Eh, par eh, jūsu komentāriem un uzdotiem jautājumiem. Marokas gadījumā mums ir ļoti bēdīgs piemērs Saminats Haidars gadījumā, taču šeit ir ļoti delikāts jautājums Rietumāfrikas, eh, Rietumā Sahāras sakarā un nedrīkst nedrīkstam aizmirst, ka Eiropas Savienībai būtu jādomā arī par vienota mandāta izveidošanu Kongo republikā. Hovit kungs, eh, atbildot uz jūsu jautājumu par geju lesbiešu tiesībām un par īpašām eh, procedūrām. Mēs eh, daudz ciešākā sinerģijā strādājam ar daudzām institūcijām un ar Eiropas parlamenta atbalstu. Mēs gatavojam ikgada pārskatu kas tiks prezentēts šeit eh, Briselē maijā, eh, cerams, visaugstākajā līmenī. Rīcības kodekts un personas ar invaliditāti. Dalībvalstīm ir jāturpina risināt šie jautājumi. Ir jāmēģina sagatavot kopīgu instrumentu, jo bez tā Eiropas Savienība nevarēs pievienoties eh, konvencijai. Tālāk žurnālistu tiesību un visu cilvēktiesību eh, aizstāvju tiesību aizstāvēšanā. Mēs strādājam pie ko konkrēta projekta, lai šo jautājumu varētu risināt Briseles līmenī kopā ar Irānas iestādēm, ne tikai uzsvarot eh, cilvēktiesību cīnītājus, bet ik vienu, kurš pauž savu viedokli. Un mēs esam uzklausījuši vairākus ieteikumus, lai no Eiropas eh, puses eh, varētu paust viedokli Irānā februārī. Tālāk Lokbīlārs kundze, paldies par komentāru šis, eh, tas parāda, ka mums ir integrētā veidā jāstrādā cilvēktiesību jautājumos gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Ļoti bieži mēs izjūtam, izjūtam zinām kaunu sajūtu, ka trešās valstis mums uzdot jautājumu šajā sakarā, un mums ir jāatzīst, ka nevienmēr viss ir kārtībā mūsu pašu mājās. Un mums ir jāapzinās, kādi pienākumi eh, vēl īsteno Runājot eh, par fokālo punktu izveidošanu, viena no stratēģiem mūsu prezidentūrā ir eh, veidot eh, gada sanāksmes ar cilvēktiesību aizstāvjiem vietās, kur ir šie Eh, fokālie jeb saistījuma punkti un citās, kā arī meklēt citu eh, dalībvalstu atbalstu, bet ir nepieciešams, lai mums būtu per, kontaktpersoni atkarīgi no nacionalitātes un valsts piedarības, kas nodarbojas ar uh, informācijas plūsmu starp NVO. Uh, mums ir cieša sadarbība ar Beļģiju un domāju, ka tuvākie 12 mēneši e, paies ļoti labā sadarbībā. Un tādējādi prezidējošo valstu e, e, kop sadarbība ir ļoti veiksmīga un mēs arī mēģinām risināt jautājumus ar Krīvību, kā arī e, cīņu pret nāvs sodu. Mēs arī gaidām, ka uh, e, nāsodu moratorijas Nevādā tiks uh, tagad izbeigts, uh, moratorijas nāsodu Nevādā, un šeit mēs gatavojam paziņojumu. Attiecībā uz. Uh, Bahai mazākumu uh, Irānai, arī uh, šos jautājumus risinam, tik daudz var teikt par mazākumu tautībām. Sirsnīgs paldies! Uh, jūs sniedzāt ļoti īsu atbildi, kodolīgi, bet kas attiec uz mā, vismaz cik es sapratu, jūs neko neteicāt par šiem izdošanas lidojumiem, varbūt par to vēl var kaut ko teikt. Tātad eh, es runāju par šiem ne, nelegāliem eh, izdošanas lidojumiem. Gomes skundze par to jautāja, kas notika Bušs valdības laikā. Un man jāsaka, ka tiešām jūs ļoti kodolīgi runājat, bet es arī neko nedzirdēju par. Uh, institucionāliem risinājumiem attiecībā uz ārējās darbības dienas dialogu ar to, eh, tā tad varbūt arī par to varētu kaut ko teikt Hauit kungs. Ierosina, ka pie tā atgriezīsimies ar Spānijas prezidentūru un komisiju eh, un augsto pārstāvu mūsu nākamās sanāksmē ar viņiem, jums tiešām tagad sāk pietrūkt laika, bet, nu tad Duārdu kvadrāta kungs varētu kaut ko par mm, manis minēto teikt varbūt būtu labi, ja vismaz uh, vienu minūti mēs kaut ko dzirdētu arī attiecībā uz prezidentūras, e, tātad apšimšana šajā ziņā līdz aprīlim šeit tiks pieņemt lēmumu. Bet jūs negribat līdz 25. jautājumu visu atrisināt, mēs uh, risināsim šo jautājumu. Es tad ļoti jūs aicinu, mēs 45 minūtes esam iekvieši un cilvēki uh, gaida, lai sāktu cilvēktiesību situācijas Sīrijā jautājumu izskatīšanu. Atvainojiet, mūsu laiks tomēr ir ierobežots. Tātad ļoti aicinu jūs atgriezties pie šī jautājuma pēc iespējas drīzāk. Dvārte kvadrāta kungs, lūdzu. Es, eh, es atbildēju uz visu iespējams, kas runāja pārāk ātri. Mums ir jākoordinē jā, savas darbības ar kompetentām organizācijām. Ir personas, kas ir tikušas apsūdzētas arī šai skaitā eh, ciprizojuma sakarā, un attiec, at, ir personas, kas, eh, kam ir uzdots atskaitīties, un mēs aicinām kolēģiem rīkoties tieši tāpat, un šis jautājums ir iekļauts eh, konsultāciju darba kārtībā, kas noks Ženevrā. Runājot par izmaiņām, kas notiek, es esmu Kohom priekšsēdētājs, kā to norādīja Veronika. Nav visas de, visās deklarācijās augstās eh, pārstāvs vārdā ir izmaiņas, un tādējādi Beļģijai nav vienmēr obligāti jābūt klātdialogos, un eh, iespējams, ka tas var izmainīties eh, tuvāko nedēļu laikā. Tāpat iespējams, ka Beļģijai paliek šī funkcija, un mēs uzskatījām par interesantu iekļaut katrā eh, kohom darba kārtībā iesaistīt aizvien vairāk dalību valstu. Katrā ziņā tas nav kohom mandāts izlemt, bet gan informēt. Un mēs eh, katru dienu saņemam jaunas ziņas. Papildus tam ir dažādas jaunas attiecības starp Ņujorku un Ženēvu. Eh, ir vienošanās kopīgā darba grupa, kas koordinē kopā cilvēktiesību ziņā. Manuprāt, tas ir ļoti labs darba modelis. Diemžēl Eh, Ženēvā nebija visu iespējams pabeigts, un arī Ņujorkā mēs varam domāt par jautājumiem, kā uzlabot savu darbību. Eh, taču es jūs informēšu tad, kad manā uh, rīcībā būs vairāk ziņu. Paldies, liels paldies tiešām Spānijas ministra Tram, ka viņš mums uh, informē par Spānijas prezidentūras plāniem. Paldies arī visiem, kas piedalījās debatēs. Tagad es gribētu teikt, ka Spānijas prezidentūra tikai sāk savu darbu, un mums būs vēl daudz laika visus šos jautājumus risināt šajā komitejā. Tagad es gribētu šo darbu kārtības punktu beigt skatīt un pie, eh, pievērsties ceturtam darbkārtības punktam, kas attiecas uz cilvēktiesībām Sīrijā kontekstā ar ES Sīrijas asociācijas nolīgumu. Vispirms. Man ļoti žēli, Dominiks Bodīkungs ir eh, referents par šo jautājumu bet viņš man teica, ka viņam 12.20 eh, dodas lidmašīna prom, viņam bija, diemžēl, jāpamet mūsu sanāksmi, jādodas lidos. Ļoti pateicīgi bija viņam, ka viņš šeit bija ieradies, bet, diemžēl, viņam nebūs iespēja vairs šeit izteikties. Priekšsēdētājs jādodas eh, projām bija Mario Davidam, es esmu klāts. Atvainojieties, kļūdījos. Tad, tad tā bija man kļūda. Mario Davidkungs bija tas, kam bija jāpamēt mūsu sanāksmi, lai dotos uz lidostu. Un viņš ir tas, kas Mahreg delegāciju Eiropas parlamentā vada. Atvainojiet par kļūdu. Mums ir arī citrunātāji, nāks Šāra Polsens kurš ir Eiro vidusjūras tīkla izpildirektors, kā arī Nasira Bolot kundze, kas pārstāv Eiropas komisiju. Arī viņi būs gatavi atbildēt jautājumus, un vēl šāda informācija Sīrijas vēstniecība, protams, ir tikusi ielūgt uz šo sanāksmi, bet līdz vakardienas pusdienlaikam viņi mūsu uh, uh, ielūgumu nav atbildējis, tādēļ mums, mēs pat nezinām, vai ir kāds no viņiem šeit klāt. Atvainojiet uh, manu kļūdu attiecībā uz vārdiem, un tagad vārds Bodīkungam. Paldies, priekšsēdētāji, par uh, iespēju uzstāties šajā komitejā, runāt par cilvēktiesību jautājumiem Sīrijā un konkrētāk uh, uh, asociācijas nolīguma perspektīvā. Cik daudz laika jūs man piešķirat, priekšsēdētājs kundze? Combien de temps m'accordez-vous Cik man tiek dots laika priekšsēdētāji? 5 minūtes. Jums ir 5 minūtes. Es to tās nepārsniegšu. Tātad eh, situācija ar cilvēktiesību Sīrijā ir jāskatā, manuprāt, no četriem viedokļiem. Pirmais viedoklis ir jautājums par eh, reliģisko brīvību ļoti sarežģītā reģionālā kontekstā šajā izpratnē Sīrijā. Jāpasvītro, tas ir valsts, kurā reliģiskā brīvība tiek ievērota. Minoritātes ir dažādas, ir izmailieši, drūzi, alavīti, kristieši, visas šīs minoritātes tiek respektētas Sīrijā, kas ir Eh, savā vairākumā ļoti sunnītiska valsts, bet kas ir izveidojusi laicīgi raksturu politisko sistēmu un nenotiek vajāšanas reliģisku motīvu dēļ un kad dažkārt ir kāda manifestācija, kas ir vērsta pret tādu vai citu kopienu, šīs manifestācijas tiek ļoti bargi sankcionētas, lai gan daudzās citās dalī, kaimiņu valstīs tā tas nav. Tās netiek sankcionētas vai pat tās tiek mudinātas no eh, valsts varas puses. Otrais punkts - sieviešu situācija. Nu jau vairākus desmitgadus sieviešu tiesības un it īpaši tās vieta sabiedriskajā dzīvē tiek atzīta sarežģīta. Viens piemērs es valsts eh, viceprezidente ir sieviete Alata kundze. Trešā pieejā jautājums par pilsoņu tiesībām kaimiņu valstīs no šī viedokļa attiecības starp Sīriju un reģionālo vidi ir krietni vien uzlabojušās diplomātisko attiecību izveidošana ar Libānu 2008. gadā bija izšķirošais etaps tieši tāpat kā e, šo valstu iesaistīšanās vai sakārtotu e, jautājums ar Libānas aizturētajām un pazudušajām personām. Un šajā sakrā ir jāpasvītro vēl samērā ilgais progress Eh, saistībā ar vairāku desmit eh, ieslodzītu aizturētu atbrīvotu 2009. Um, gada pavasarī. Ar, par Irāku un ar Irāku runājot ir jāuzsver eh, tas, ka Sīrija ir uzņēmusi turpat vai miljonu Irākas bēgļu savā valstī, un ir jāpasvītro tas, ka šie Šo bēgļu rīcībā ir visas tās priekšrocības, kas ir paredzētas valsts piedarīgajiem, gan izglītības, gan veselības aizsardzības ziņā. E, protams, e, šādu uzņemšanu Sīrijai ir ievērojama finanšu nasta. Un ceturtais e, - politiskās opozīcijas tiesības. Damaskas pavasaris, diemžēl nevarēja nodrošināt un sēkt to, ko mēs visu no tā gaidījām, vēl jo mazāk. Vairāk oponentu arestēšana pēdējo gadu laikā, konkrēti 2009. gadā Salē un Almalē, pieviļ tās cerības, kādas viesa Mišela Kilo un citu oponentu. Uh, atbrīvošana. Un tāpēc eh, no Eiropas Savienības puses šajā ziņā ir nepieciešama paaugstināta modrība. Un noslēgumā asociācijas nolīgums varētu tikt uzskatīts kā eh, unikāla iespēja, lai balstītu šo valstis modernizācijas pūliņos, liber, politiskās un ekonomiskās liberalizācijas pasākumos. Eiropas Savienība Šajos ietvaru, šajā ietvarā varētu būt vēl tikai ar leģitīmāku novērošanas funkciju un varēs strādāt pie cilvēktiesību uzlabošanas Sīrijā. To, to mēs esam varējuši vērot citās valstīs, ar kurām ir noslēgta asociācijas līgumi, kurās situācija ievērojami ir uzlabojusies. Paldies, priekšsēdē! Paldies eh, par eh, to, ka ievērojāt noteikto laiku jo mums bija ļoti uh, e, dzīves debatas šodien par Spānijas prezidentūru, līdz ar to mēs esam jau iekavējuši mūsu darba kārtību. Situācija Sīrijā ir ļoti svarīga un ļoti interesanta. Tagad gribētu dot vārdu mūsu nākamajam runātājam, Markam Šade Polsenam no uh, Eiropas vidusjūras cilvēktiesību tīkla. Lūdzu, Polsen, kungs, jums vārds. Thank you very much. Paldies. Pirmkārt, uh, liels paldies, ka devāt mums iespēju nākt klājā ar šo prezentāciju par Sīriju. Šajā apakškomitejā mūsu tīklā ietilps 70 cilvēktiesību organizācijas mūsu reģionā, un 97. gadā tika izveidot šis tīkls, pēc tam, kad Barcelonā tika uzsākta Eiromed partnerība. Uh, Mūsu mērķis ir veicināt sadarbību starp cilvēktiesību organizācijām šajā reģionā un veicināt kapacitāti strādāt uz vietas. Vēl viens mērķis ir veidot dialogu ar valdībām reģionā, ar Eiromed procesu pārstāvjiem un ar Eiropas Savienību, lai tādējādi stiprinātu cilvēktiesību uh, instrumentus vidusjūras reģionu valstīs. Līdz ar to mūsu sīriešu uh, biedri uh, un citi esam sakojuši Sīrijas attīstībai pēdējā 15 gados un uh, esam veidojuši arī divpusēju sadarbību. Šajā sadarbībā mēs redzējām arī, ka Eiropas parlaments cieši vēroja situāciju Sīrijā un arī uh, iestājās par politisko ieslodzīto atlaišanu brīvībā dažādās rezolūcijās. Pēdējā rezolūcija bija 2009. gada Uh, rezolūcija, kas tika pieņemta septembrī par kāda advokāta atlaišanu brīvībā. Uh, ir svarīgi cilvēktiesību elementi asociācijas nolīgumā ar Sīriju. 27. oktobrī Eiropas Savienība formāli apņēmās parakstīt nolīgumu ar Sīriju. Tie ir uh, bijuši gandrīz pieci gadi, kuru laikā tika vēstas sarunas par šo nolīgumu. Sīrija to vēl nav parakstījusi, bet uh, tas, ka šis līgums ir garavs, gatavs parakstīšanai, ir uh, labs uh, veids veicināt cilvēktiesības Sīrijā. Tur ir ļoti zināms otrais pāns - cilvēktiesību un demokrātijas principu ievērošana Eiropas Savienības un Sīrijas attiecībās. Uh, Sīrija ir eh, ratificējusi visas uh, svarīgākās cilvēktiesību konvencijas, līdz ar to var veidot labu dialogu eh, starp ES un Sīrijas valdību. Uh, var runāt par kopīgām vērtībām, to aizstāvēšanu. Mēs redzam šo nolīgumu kā iespēju, uh, kaut gan sarunas nav bijušas vieglas līdz šim. Cilvēktiesību problēmas un cilvēktiesību situācija Sīrijā ir um, diezgan sarežģīta, es gribētu teikt, un gribētu uzskaitīt galvenās problēmas. Kopš 63. gada Sīrijas pilsoņi dzīvo ārkārtas situācijā, kuru uh, šī situācija, protams, ierobežo savas brīvības īstenošanu pilsoņiem. Virkne uh, cilvēktiesību aktīvistu ir apcietinājumā, Un pēdējais piemērs ir Mohmeds Asāns. Gribētu minēt arī kādu citu gadījumu, kādu cilvēktiesību aizstāvi juristu, kas bija cilvēktiesību asociācijas Sīrijā prezidents. Viņš tika arestēts pagājušā gada oktobrī. Vairāk simti cilvēktiesību aktīvisti nevar ceļot, viņiem ir aizliegts ceļot un viņus novēro drošības dienesti. Ne tikai cilvēktiesību aktīvisma uh, jomā viņi nedrīkst ceļot, bet arī, ja viņi grib privāti ceļot vai biznesa nolūkos. Un cilvēktiesība aktīvis dzīvo tādā saspringtā uh, režīmā. Mēs neredzam arī uh, progresu, jo neviena cilvēktiesība organizācija Sīrijā nav oficiāli atzīta no varas iestāžu puses. Spīdzināšana un uh, nepiemērota attieksme ir izplatīta cietumos. Uh, joprojām ir virkne apcietināto, kas ir pazuduši cietumos kopš 80. gadiem, ja tiek īstenot dažāda diskriminācija un apmēram 300 tūkstošiem nav pilsonības. Varētu minēt daudz citus jautājumus, bet es domāju, ka noteikti jūsu apakškomiteja ir informēta par situāciju Sīrijā. Mēs jums varam sniegt papildu informāciju, ja vēlaties. Uh, Bet gribētu uzsvērt to pašu pozitīvo, ko teica Budiskungs. Sīrija tagad ir parādījusi tādu pozitīvu uh, attieksmi, uh, uzņemot gandrīz miljonu Irākas uh, un arī daudz uh, palestīniešu bēgļus. Arī vīzu politika ir zināma attiecībā uz ārābu pilsoņiem. Tomēr situācija Sīrijā uh, mūsu tīklam rada bažas. Uh, Eh, tas eh, rāda arī, ka šis problēmas tad rodas veidojot dialogu ar Sīrijas iestādēm, bet šis asociācijas nolīgums ir iespēja meklēt dialogu, un attiecībā pret Sīrijas iestādēm vajadzētu uzsvērt, ka cilvēktiesību ievērošana nav drauds nacionālajai suverenitātei un drošībai, tieši pretēji. Uh, Un tāpēc mēs iesakām Sīrijas iestādēm iesaistīties dialogā ar ES, Eiropas Savienībai un Sīrijai vajadzētu uh, apspriest uh, ceļu karti ar cilvēktiesību mērķiem, kurus vajadzētu sasniegt, tā kā tas tika aicināts pagājušā gadā pieņemtajā rezolūcijā. Šai ceļu kartē vajadzētu norādīt konkrētus soļus un reformas, piemēram, ceļojuma aizliegumu atcelšanu cilvēktiesību aizstāvjiem un viņu uh, ģimenēm. Vajadzētu veicināt arī cilvēktiesību izglītības sniegšanu policistiem, piemēram. Mēs aicinām Eiropas Savienību atzīt cilvēktiesību organizācijas Sīrijā, sadarbojoties ar tām, tiekoties ar tām un ņemt vērā, ņemot vērā viņu um, analīzi par situāciju. Uh, Eiropas Savienībā vajadzētu turpināt ieviest savus vadlīnijas, lai aizsargātu cilvēktiesību aizstāvis. Ir būtiski, lai Eiropas parlaments turpinātu uzsvērt um, Eiropas Savienības uh, um, apņemšanos ieviest asociācijas noliegumu. Mēs iesakām Eiropas parlamentam uzsākt uh, dialogu par cilvēktiesībām ar Sīrijas parlamentāriešiem Un mūsuprāt ir svarīgi, lai parlaments sekotu, kā attīstās notikumi Sīrijā, kas tik minēti jau rezolūcijā, un vajadzētu uzaicināt cilvēks no Sīrijas piedalīties publiskās uzklausīšanās un arī valdības pārstāvis no Sīrijas. Mēs aicinām pieņemt Eiropas parlamentā rezolūciju, aicinot Sīrijas iestādes uzsākt dialogu lai uzsāktu demokrātiskas reformas un cilvēktiesību situācijas uzlabošanu Sīrijā. Paldies! Liels paldies, Šarē Polsēna kungs! Es gribētu tikai atgādināt, ka patiešām parlaments pieņēma steidzamības rezolūciju, ja nemaldos septembrī, šajā te Muhammed Al-Hasānī lietā, un mēnesi pēc tam man bija iespēja tikties ar viņa pārstāvjiem un ar viņa advokātu. Mēs apspriedām šo lietu. Mēs apspriedām arī to, cik ļoti vērtīgs šeit varētu būt asociācijas nolīgums, kā jau jūs minējāt, ko, ko tomēr Sīrija vēl nav parakstījusi līdz šim. Otrs gadījums, ko jūs minējāt, Haita Malī, cilvēktiesību jurists, jeb advokāts, kuru aizturēja drošības dienesta 14. oktobrī, es personīgi mūsu komitejas vārdā nosūtīju Sīrijas vēstniekam vēstuli nosodot šo gadījumu. Tagad, kolēģi, jums ir vārds, Pirmā uh, iespēja uh, uzstāties ir Dekaizers kundzei. Jūs nelūdzāt vārdu? Labi, jā, jo jūs esat bijusi referenti par šo jautājumu. Uh. Par asociācijas līgumu ar Sīriju es biju referenti. Paldies, priekšsēdus kundze, jā, asociācijas līgumam ir uh, diezgan gara vēsture, priekšvēsture. Iepriekšējais referents Bienas Sakalārijas kungs, vai viņš patreiz ir referents, un mēs ceram, ka mums tagad izdosies šo nolīgumu beidzot noslēgt. Es varu interesi uzklausīt Bodīs kungu un Šāda Polsen kungu, un es domāju, jums abiem taisnība. Ja jūs reģionu labi pārziniet, tad jūs piekritīsiet, ka Sīrija. Uh, attiecībā uz pamatbrīvībām ir diezgan uh, priekšzīmīgi šajā reģionā, kā jau Bodīs kungs ir sacījis, bet tajā pat laikā tas ir diezgan stingrs režīms. Un opozicionāri bieži tiek uh, ieslodzīti, izsakoties, runājas ar konkrētiem cilvēktiesību aizstāvjiem, kas tikuši ieslodzīti bet tas, ko mēs dzirdam, ka cilvēktiesība aizstāv drīkst brīvi izteikties, un tad pēkšņi viņi tiek arestēti. Tā ir daļa no problēmas. Tā tas notiek Sīrijā. Mēs cerējām, ka Sīrija daudz partiju demokrātiju beidzot atzīs, bet tā tas diemžēl nav, jo prom šeit nav daudz partiju sistēma. Damaskas 2006. gada deklarācija, ko parakstīja vairāk nekā 300 personas, sīriešu intelektuāļi bija parakstījuši šo deklarāciju, un tad notika arest vilnis pēc tam. Mēs nevēlamies apdraudēt asociācijas nolīgumu. Tātad jautājums ir, kā vislabāk risināt situāciju sadarbībā ar Sīrijas opozīciju. Mums jāļauj, jāpalīdz viņiem izkļūt no izolācijas. Katru reizi, kad esam par individuāliem gadījumiem iestājušies, tad ir bijuši dažādi rezultāti. Dažreiz mēs esam panākuši atbrīvošanu, citreiz nē. Problēma ir tāda, kā mēs, eh, kā Sīriju varam padarīt mazāk paranoīdu. Situācija šajā valstī nemainīsies no vienas dienas uz otru, bet varbūt mēs varam virzīt pa solītīm Sīriju citā virzienā, lai režīms nebūtu tik bargs. Tātad mums jāturpina sekot individuāliem gadījumiem, jābūt stingriem šajā ziņā, bet tāpat laikā to darot Mēs nedrīkstātu apdraudēt stabilitāti šajā reģionā. Ārkārtas stāvoklis ir tāds eh, līdzīgs kā arī Tunīzijā, kur arī ir eh, ārkārtas stāvs, kur ir arī politiskie ieslodzītie, bet situācija nav tāda gluži melnbalta. Mums jāpaliek stingriem, tāpat laikā arī turpmāk jāmeklē risinājumi, kā novērstu to, ka durvis aizvērtos. Es vakar runāju ar Mičelkunu, kurš viesājas parlamentā, un viņš teica, jā, noteikti mēs esam gatavi turpināt, bet viņš neteica, Viņš teica, ka šī cena varbūt ir jāmaksā, bet, kad arī Sīrijai, tad ir uh, mazliet jāpanāk pretī mums un jāmaina savu politiku. Tas ir arī svarīgi, domājot par e, izlīguma procesa uh, um, vide, video austrumu reģionā. Es situāciju labi pārzinu, es domāju, ka dialogs, atvērts dialogs ir svarīgs, arī visaugstākā līmenī tas ir bijis iespējams, bet rezultāts nevienmēr bijis panākams. Tad bija, protams, atentātu gadījumi, it kā drošības apdraudējumi, un Kilo kungs jau nu nebija šo atentātu cēlons, tas ir neiedomājumi. Problēma ir reāla, bet nezaudēsim arī kopskatu. Katrā ziņā valsts ir tāda, kas ietekmē arī savu, um, savus kaimiņu valsts, un to mums vienmēr jāpaturprātā. Paldies, tagad gribētu dot vārdu Belders kungam, Belder kungam, kas vada eh, delegācijas starp eh, Eiropas Savienību un Izraēlu. Paldies, priekšsēdus kundze. Piekrītu kolēģis De Kaisers kundzes pozīcijai. Man ir jautājums. Mūsu viesiem. Viena lieta, pa ko es neko nedzirdēju, kurdu stāvoklis. Ir 4 miljoni kurdu Sīrijā. Tas tomēr ir būtisks jautājums, kā ir attiecībā uz viņu tiesībām. Un tad par reliģisko brīvību. Kā ir ar protestantu tiesībām? Jūs izteicāties pozitīvi par reliģisko brīvību šajā valstī. Mēs dzirdējām labus vārdus par to, bet tad jūs runājat par valsts drošību Sīrijā. Kā tad tā tiek definēta no režīma puses? Tas diezgan būtiski ietekmē arī to, kā šis režims risina pamatiesību jautājums, un šeit tiešām arī ir problēma. Mm, daudzi bēgļi ir ieradušies Sīrijā no Irākas. Sīrija šos jautājumus ir spējusi risināt. Jūs nosaucāt skaitli miljons, bet ANO ir runājis par diviem miljoniem. Tā ir milz bēgļu plūsma. Tas ir ļoti būtiski ietekmējis Sīrijas sabiedrību, bet tāpat laikā pilnīgi piekrīt Dekaizers kundzei, raugoties uz asociācijas nolīgumu, ir jautājums par to, kā konstitūcija tiek piemērot praksē, un es ceru, ka Eiropas Savienība izrādīs lielāku aktivitāti, jo mums ir būtiska loma. Paldies, Belderkungs! Saka priekšsēdi, tagad gribētu dot vārdu viceprezidentam Džižibikungam. Chciałem serdecznie podziękować za tą to Paldies, eh, priekšsādātājs kundze. Paldies par šo ļoti interesanto prezentāciju. Gribu pateikties abiem mūsu viesiem. Man šķiet, ka balstoties uz eh, precīziem komentāriem, kurus izteica Dekaizers kundze, mēs varētu izdarīt savus secinājumus. Sīrija, manuprāt, ir ļoti īpašā situācija, situācijā, jo no vienas puses uh, Nesen tā uh, izrādīja savu labo grību, vadot sarunas par asociācijas nolīgumu, un tā vēlas veicināt uh, vidusjūras reģiona integrācijas procesu, bet no otras puses tā ir valsts, kurā vēl ir vajadzīgas iekšējās izmaiņas, jo īpaši ekonomikā. Viņi ir paziņojuši, ka eh, viņi grib pāriet no sociālismu uz sociālā tirgus ekonomiku. Uh, bet eh, ko tad viņi sasniegs, eh, to mēs redzēsim tikai pēc ilga laika. Tad ir bēgļu jautājums, kas eh, lielā skaitā ierodas Sīrijā, un tas ir milzīgs sloks Sīrijai. Kā jau premjerministra vietnieks um, ieradās Sīrijā, es varu uzklausīt viņu uh, piezīmes. Izskatās, ka sīrieši nekad um, netiks galā ar savām reformām, ja viņi tās neīstenos pareizā veidā. Um, tieši tāpēc, ka viņiem ir šīs te problēmas, ieskaitot arī bēgļus. Gribētu tagad vērsties pie komisijas pārstāvja un uzdot jautājumu. Vai šie elementi ir uzsvērti sarunu procesā ar Sīriju? Uh, Mēs uh, apzināmies, kāda uh, jauna loma cilvēktiesība apakškomitejai ir tagad uh, piešķirta līdz Lisbonas līguma ratifikāciju. Un um, tieši cilvēktiesību jautājums šai komitejai ir ļoti būtisks un tas mums ir devis jaunas kompetences un tas attiec arī uz asociācijas nolīgumiem, ko noslēdz Eiropas Savienība. Paldies, eh, Ksibio kungs, par to, ka atgādinājāt mums par jaunajām Eiropas parlamenta prerogatīvām. Tad, kad tiek eh, noslēgt šādi nolīgumi, patiesībā neviens eh, cits vairs nav pieteicies runāt, un tā kā iepriekšējais runātājs uzdeva konkrētu jautājumu komisijas pārstāvim, gribētu dot vārdu uh, Uh, viņam, vai arī Lohpīras kundze, jūs vēl lūdzāt vārdu. Es atvainojos, ka atkal tērēšu laiku, bet man ir jautājums Palsona kungam. Protams, ka dialogs vienmēr ir svarīgs, bet uh, kas jums sniedz šādu pārliecību, ka jūs panāksiet konkrēts rezultātus? Dažos gadījumos, kurus jūs labāk pārzināt nekā es, ir būtiski cilvēktiesību pārkāpumi. Kā jūs varat zināt, ka šeit kaut kas uzlabosies? Jo, ja mēs salīdzinām situāciju ar citiem dialogiem Eiropas vai pasaules līmenī, tad uh, valdība uh, Bieži vien it kā uzsāk dialogu, pieņem kritiku, bet pēc tam nekas netiek darīts. Tātad tas ir jautājums jums, un varbūt jums ir kaut kādi kritērija dialogā, pēc kuriem jūs varēsiet konstatēt, vai ir kaut kas panākts vai nē. Kītus, Rova Lohbīler. Kysymys on... Paldies. Lohbīleris kundze, tas ir ļoti būtisks jautājums, jo, cik es atceros, tad Dekaizers kundze atsaucās arī uz uh, citiem jautājumiem, citām lietām, kur mēs nesam nekādu progresu redzējuši. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim. Lūdzu, komisijas pārstāvim vārds. Merci, madame la présidente. Uh, donc, euh, je, je... Paldies, priekšsēdus kundze, par pirmo jautājumu vai asociācijas nolīgumu gatavojot ir ekonomiskās reformas ņemts vērā? Es varu atbildēt pozitīvi, jo asociācijas nolīgumā no vienas puses, kā jūs ziniet, ir paredzēta arī brīvā tirdzniecība ar Eiropas Savienību, bet tie tikai pārējais procesa soļi Un arī mums nāks to vienmēr Sīrijai atgādināt. Asociācijas nolīgums ir paredzēts ar 12 gadu periodu, darbības periodu, un šeit ir tāda pakāpeniskas izmaiņas paredzēts attiecībā uz Sīrijas produktu importiem Eiropas tirga, tirgus atvēršanu, tas jāņem vērā. Sīrijas ekonomika, tautsemniecība, tai ir jāpiemērojas šai pakāpniskai pārējai. Tātad te ir vairāk pasākumu paredzēt, un Eiropas saimnība šeit arī var daudz ko piedāvāt. Atbalstot reformu procesu Sīrijā, kas ir, kā zinām, diezgan centralizēta valsts un kas vēlas pakāpeniski atvērties. Tad Izskanēja jautājums par politisko dialogu. Jautājums ir ļoti aktuāls. Kā nodrošināt, ka paredzētais šis politiskais dialogs asociācijas nolīguma ietveros arī reāls rezultāts dos, vai tiešām mēs redzēsim kādu taustumu situācijas uzlabojumu. Mūsu pieredze uh, vidusjūras uh, piekrasts valstīm politiskā dialogā ir šāda, ka progress tiešām ir panākts. Varbūt netik liels, droši vien netik liels, kādu mēs bijām iecerējuši, bet piebildīšu. Piemēram, runājot par Ēģipti, pirms asociācijas nolīguma noslēgšanas, pirms kaimiņu attiecību politikas un rīcības plāna bija tādi eh, vārdi, kas dialogā ar Ēģipti šķita vēl tabū. Piemēram, attiecībā uz ieslodzīto apstākļiem Bet tagad e, šādi jautājumi jau e, tiek risināti ikdienā mūsu dialogā ar Ēģipti. De Kaisers kundze savā analizē arī norādīja uz to diezgan skaidru. Mēs domājam, ka sīrieši diezgan labi e, saprot, kāda, kāds, bū, kāda būtu šāda dialoga spēles noteikumi. Viņi vārdu pa vārdam ir izķidājuši asociācijas nolīgumu. Tur runa arī par cilvēktiesību klauzulu un par. Um, asociācijas nolīguma iesaldēšana, ja e, tā noteikumi tikti e, rupi pārkāpt. Sīrijas pus to labi apzinās, un arī mēs. Kas mainītos, neaizmirsīsim to. Tā ir valsts, attiecībā uz kuru mums dialogs ir diezgan iekavējies, salīdzinot ar kaimiņu uh, valstīm, kur jau ir rīcības programma otrais uh, etaps sasniegts, bet ar Sīriju pat vēl ne pirmais. Tātad šeit mums ir neusticēšanās un nesaprašanās konteksts, dialogs ir jāsāk, tāpat laikā Sīrijas e, partneriem skaidri norādot, ka dialogam ir jābūt abos virzienos vērstam. Mums darba kārtībā ir jāparedz vieta ne tikai tādiem jautājumiem, kur mums ir jau līdzīgs domas, bet arī tādiem, kur uh, domas dalās. Angļu valodā to dēvē par confidence building. Attiecībā tātad savstarpējās uzticības veidošana un dialogs līdz šim Sīrija nav īsti bijis, tādēļ arī nesaprašanās un neusticēšanās. Paldies komisijas pārstāvēji. Tagad vārdu gribu dot Bodīs kungam akal. Es eh, pieņēmu zināšanai to, ko sacīja runātāji ar perspektīvu sagatavot šo ziņojumu. Jautājums par kurdiem tik pieminēts. Es gribētu nosaukt tikai vienu piemēru. Muftīs, Damaskas muftīs, tātad galvenais sunīts Damaskā, galvenais sunītu garīdznieks ir kurds, sī, Sīrijas kurds. Un tas ir cits vēl tikai viens piemesls cert e, citiem, kas norāda, ka nav noraidīšanas un nekādas autarķijas Turčijas izcelsmes cilvēkiem. Par to, kas tika sacīts saistībā ar opozīcijas tiesībām un izteiksmes brīvību. Kara situācija un e, daļas tīri, e, Sīrijas teritorijas okupācija, Golānas okupācija bieži tiek pieminēta no varas iestāžu puses, lai attaisnot ārkārtas pasākums. Un tā kā, diemžēl, konflikts kļūst jau par mūžīgu, tad ārkārtas situācijai un izņēmumu situācija ir tendence kļūst, kļūt par ikdienas situāciju. Un kā to pasvītro Dekaizers kundze, es atbalstu viņas viedokli ir jāsaka jā vai nē asociācijas nolīgumam. Es domāju, ka asociācijas nolīgums var būt noturīgs ietvers, kurā mēs varam strādāt ar sīriešiem, lai attīstītu jautājumu savukārt, atsacīties un noraidīt šādu nolīgumu, būtu atņemt viņiem iespējas e, progresīvi attīstīt Sīriju. Kiitos näistä kommenteista esittelijä herra. Paldies par šiem komentāriem. Un tagad eh, došu vārdu Šarap Halsen kungam, lai viņš var atbildēt uz jautājumiem. Paldies par jautājumiem. Es gribētu tikai par kurdiem izteikties. Tā ir sarežģīta situācija Protams, ka ir kurdu izcelsmes personības, kas uh, ir augstā līmenī, bet mums skaidri saka, ir līdz pat 300 tūkstošiem kurdu izcelsmes cilvēku, kam nav pilsonības. Un problēma ir tāda, ka tagad tiks pieņemts jauns, uh, tad ir pie, pieņemts jauns likums, kas. Uh, neļauj cilvēkiem pierobežas reģionā tirgoties ar zemi, un tas rada problēmas kurdiem. Un uh, Es domāju, ka tas ir svarīgs aspekts, kas jāņem vērā. Runājot par asociācijas nolīgumu, mēs uh, negribam teikt, ka nav vajadzīgs asociācijas nolīgums. Uh, cilvēks Sīrijā uzskata, ka tas ir svarīgi un uh, tas ir tiešām svarīgi, lai cilvēktiesību vērtības tiktu uh, celtas augstā līmenī jo tas noteikti veicina cilvēktiesību darbu, kas tiek veikts Sīrijā ļoti ap, uh, sarežģītos apstākļos. Bet mēs arī domājam, ka ir jāveido dialoga platformas dialogam par cilvēktiesībām. Šobrīd cilvēktiesību aizstāvjiem uh, vienīgie partneri it kā ir drošības dienest. Mēs gribētu, lai viņi varētu iestāties dialogā arī ar uh, varas pārstāvjiem, ar uh, politiskajiem pārstāvjiem, un šādu dialogu veidošana noteikti būtu progress. Un mums ir jādomā arī uh, varbūt par tālāko darbu Uh, varbūt tas ir tāds pirmais solis veidot pēc iespējas vairāk uh, dialogu platformas, jo šobrīd šāds dialogu iespējas ir ļoti maz. Much, Šāri. Paldies, Šārē Polsen kungs. Izskatās, ka esam guvuši ļoti labu situācijas aprakstu analīzi un noteikti turpmāk arī būs jāturpina strādāt pie šī jautājuma un uh, jāiesaistās uh, cieši arī Boris Kunga darbā. Un, protams, jā, jāuzsver atkal un atkal tas, ko norādīja pēdējais runātājs, proti, ka mums ir jāturpina arī eh, parlamenta rezolūcijās minēt atsevišķus cilvēktiesību gadījumus. Paldies eh, par šo viedokļu apmaiņu. Un eh, mēs turpināsim vērot situāciju Sīrijā. Liels paldies visiem kolēģiem un visiem mūsu viesiem! Tagad eh, jāsaka, ka formālā apakškomitejas sēde ir slēgta. Mēs eh, turpināsim aiz slēgtām durvīm. Eh, tas nebūs nekas slepens, bet mēs turpināsim darba grupas sastāvā, un tā būs Eiropas demokratizācijas un cilvēktiesību instrumentu darba grupa. Tā būs pirmā formālā darba grupas sēde, tagad, kad grupas sastāvs ir formāli apstiprināts. Mums būs 5 minūšu pārtraukums, un tad būs eh, salīdzinoši īsa darba grupas sēde. Liels paldies! Eh, manuprāt, šis bija ļoti labs gada sākums.